Kolēģi kolēģi, darf... Godāmie kolēģi, es vēlētos atklāt mūsu šīs dienas sanāksmi. Man pienākums ir jums eh, paziņot, eh, kāda ir šīs dienas priekšsēdētāja paziņojumi. Es eh, domāju, ka mēs visi varam priecāties, ka uh, Belgradas Prištinas nolīgums ir noslēgts un cerams, ka abi parlamenti arī šo parlamentu apstipri, šo uh, nolīgumu apstiprinās. Rītdien mums ir paredzētas debatas par šo jautājumu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtisks notikums turpmākajiem, attīst, turpmākajiem attīstības procesiem Rietumbalkānos. Tagad varam pievērsties trešajam darba kārtības punktam. Protokola apstiprināšana. Vai kāds iebilst pret eh, protokoliem, ja nu gadījumā visi šos protokols ir izlasījuši? Ja nekāda iebilduma nav, tad uzskatīsim, ka protokoli ir apstiprināti. Ceturtais darba kārtības punkts. Man ir liels prieks jums paziņot, ka šodien mums ir paredzēta viedokļu apmaiņa ar eh, Saudārābijas tieslietu ministru, ar viņa ekscelenci Mohamedu Al-Isu. Viņš labprāt ar mums eh, diskutēs par eh, tiesu sistēmas reformu Saudarābijā. Viņš eh, tik, tikko jau teica visnotaļ interesantu runu par šo jautājumu. Mēs visi uzskatām, ka šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Tāpat arī ir jāatcerās par Saudi-Arābijas lomu tās atrašanās reģionā. Mēs visi zinām, ka uh, Saudi Arābijai kopā ar citām līča valstīm ir ļoti nozīmīga politiskā loma. Tāpat arī ir jādomā par šīs valsts ietekmi uz Sīriju un uz Ēģipti. Ir vērojami mēģinājumi kodificēt šariāta likumus. Mēs vēlamies redzēt, kā tas ietekmēs arī mūsu izpratnī pār šo tiesību sistēmu un arī par liberālismu šajās valstīs. Tieši tāpēc man arī ļoti interesē uzklausīt mūsu viesi, kādā veidā viņš saskata šo notikumu attīstību. Protams, mums ir jādomā arī par nāves sodu, bet nāves sods nav tikai un vienīgi īslām tiesību problēma. Atcerēsimies arī par to, kā reliģija ietekmē tiesības. Dažkārt reliģija ir tieši valsts tiesību pamats. Tieši tāpēc mums arī vajadzētu mēģināt eh, norganizēt kopīgu līdzās pastāvēšanu ar šīm valstīm, kurās tiesību sistēma ir atšķirīga nekā mūsējās. Jūsu ekscelence dod jums vārdu. بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> أنا سعيد في هذا اليوم أن ألتقي بكم Paldies, ārkārtīgi priecājos, ka var būt jūsu vidū šodien. Un man šķiet, ka šajā sanāksmē, kurā visi esam kopā šodien, dod mums lielisku iespēju spēcināt sadarbību. Sadarbību, kas ir pastāju, pastāvējusi starp Saudārābijas karalistu un Eiropas Savienību jau kādu laiku. Tēmas, ko šodien kopīgi skatīsim, respektīvi tiesas lietu sistēmas reforma Saudārābijā, ir tēmas un jautājumi, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi. Un tāpēc būtu tikai atbilstīgi pieminēt faktu, ka Saudi-Arābijas tiesved, tiesvedības sistēma ir tāda, kurā nu pat ir īstenots jauns tiesību akts, kas paredz Um, regulēt tiesu iestādes un dod parlamentam iespējas līdz ar to spēcināt tiesu sistēmas neatkarību un tiesu kā institūciju neatkarību. Tas notiek piešķirot zināmus līdzekļus šīm struktūrām, un tas tādējādi ļauj nodarbināt objektivitāti un neatkarību. Minētais likums par tiesu iestādēm patiešām ir pavisam jauns tiesību akts ar kuru mērķi vēlamies stiprināt tiesiskumu un kas nes līdzi būtiskas reformas tā īstenošanas ietveros. Likuma pamatā ir vismodernākie principi, kas paredz lūk tiesu iestāžu neatkarību, objektivitāti un iekļauj sevī tādus noteikumus, kas šos principu ļauj īstenot dzīvē. Vienlaicīgi paredzot arī tiesas prāvu publiskošanu, ka rezultātā pilsoņi varēs tiesas prāvas apmeklēt, tam sekot līdzi, to varēs darīt gan plašsaziņas līdzekļi, gan iedzīvotāji, te runāja par, par plašsaziņas līdzekļiem gan no Saudarābijas, gan no pārējās pasaules. Tātad visi uh, šie cilvēki un preses pārstāvi varēs piedarī, piedalīties tiesas prāvās, protams, tādā uh, kontrolē, kontrolētas procedūras ietveros, bez jebkādiem izņēmumiem un ierobežojumiem. Mēs uzskatām, ka tiesiskumam ir jābūt pārskatāmam un pieejamam visiem. Saudārābijas plašaziņas līdzekļi lūk jau šobrīd sniedz informāciju par tiesas prāvām, par mm, tajās apsūdzētajiem un par visiem šiem procesiem bez jebkādiem, eh, bez jebkādas subjektivitātes. Tātad pavisam objektīvi tiek atspoguļot šīs tiesas prāvas. Tas ir likums, kas regulē arī civilu procesu. Vēl viens likums savukārt paredzēts, kas nodarbojas ar kriminālu kodeksu piemērošanu. Un tad uz šī, šo likumu pamata tiks izstrādāts vēl viens tiesību akts un īstenots vēl viens princips, tieši tāpat kā tas notiek pasaules modernākajās valstīs. Mūsu atsaucas punkti tiesisku un tiesvedību sistēmā Saudarābijā attiecībā uz um, tiesu spriedumiem un procesiem ir atbilstīgs visam tam, kas notiek pārējā pasaulē. Un runājot par šiem ļoti atbilstīgiem principiem arī mūsu filozofija šobrīd ir pilnīgā saskaņā ar to filozofiju, kas tiek īstenot tiesvedību sistēmās, eh, tieslietu sistēmās visās pasaulē, visā pasaulē, gan attiecībā uz civilu procesiem, eh, komerciālas rakstura procesiem un arī kriminālu kodeksa ietvaros izskatāmām prāmām, prāvām. Saudarābijā. Bija Mēs, protam, mums, protams, ir jāievēro konstitucionālie tiesību akti, musulmaņu tiesību akti, respektīvi šariāta likums, kas, protams, e, kopumā regulē arī tiesu sistēmu regulējošos likumus. Tiek būtiskas pilnvirs, pilnvaras pies, piešķirtas maģistrātiem, tiesnešiem. Tiesnešiem ir ļoti plaša iespēja interpretēt šos likumus. Un līdz ar to izteikt tiesu spriedumus, pamatojoties uz iepriekšējām prāvām, gan arī piemērojot paši savu interpretāciju. Nu, redziet, līdz ar to tāda, lūk, ir šī jurisprudence un tiesību akti un tiesību principi, kas tiek piemēroti. Turklāt, turklāt ir prot, šos tiesību aktus izstrādājuši likumdevēji. Saudārābijā. Mums nav nekāda veida tādu izņēmumu kārtas e, principu liek, likumu, kas ļautu šādā veidā kā pāri šiem valsts tiesību aktu kopumā iestrādātajiem likumiem, nu kaut kāda veida īpašas tiesas prāvas vai kaut kas tāds. Nē, jeb, jeb, jeb, jebkura persona, kas vēlas vērsties tiesā un tādējādi panākt taisnīgumu, var to darīt, var to darīt brīvi un godīgi. Vēršoties pie parastajām pirmās instances tiesām, tāda ir mm, tradīcija, ko mēs mēdzam ievērot, lai novērt, no, novēr, panāktu to, ka tiesiskums attiecas uz visiem. Nu, un, protams, pārsvarā ties izdevums sēdz valsts, izņemot advokātu maksu, ko tad sniedz eh, sēdz tie, kas šos advokātus nolīgst. To mēs darām tāpēc, lai tiesiskumu nevarētu pirkt un pārdot. Nē, Tiesiskums ir valsts atbildība, un tas pieejams visiem, tāpēc cenu tam noteikti nevar. Un tā ir valsts, kas sedz visa veida tiesas prāvu izdevumus pilnīgi visiem. Līdzīgā kārtā esam izvērsuši plašumo, ar, plašumā arī tādus uh, tiesu iestāžu specializācijas principus Nu, lūk, ir šī e, tiesa, kas, atti kas attiecinām tieši uz komerciālu raksturu tiesas pravām, tad ir tādas, kas nodarbojas ar kriminālu kodeksa lietām, tad, piemēram, lūk, ir arī darba tiesību e, struktūra. Likums ļauj mums izveidot arī visādi veidi citus tribunālus un tiesas atkarībā no vajadzības. Protams, ir arī apelācijas sistēma, kas arī specializējas attiecībā un atkarībā no katras tiesas specializācijas. Tāpat ir arī administratīvā tiesa, augstākā administratīvā tiesa, kas eh, lūk skata šādus administratīvus jautājumus. Nu, tas drīzum, drīzāk jums varētu būt pēc tāds um, valsts augstākās tiesas principu izveidot struktūru. Princips kas regulē mūsu tiesu sistēmu Saudarībijā, respektē visa veida konvencijas, starptautiskos tiesību aktus un līgumus, tāpat arī instrumentus, eh, zem kuriem ir parakstījusies Saudarābija. Mūsu tiesvedības sistēma respektē arī virkni kopēju, kopēju ārvalstu jurisprudences principu. kā arī dzen visu veidu šķīrēties lēmumi ir jāīsteno, un tur tiek ņemt vērā šie um, papildus tiesību akti, atbilstīgi starptautiskām konvencijām, um, divpusēji noslēgtiem līgumiem un tā tālāk. Tātad visiem šiem nolīgumiem un tiesību aktiem, kas ir spēkā. Turklāt tiesu iestādes var sniegt arī atzinumus, kas ļauj, piemēram, īstenot virkni tiesu spriedumu, kas e, īstenoti ārpus Saudārābijas. Tātad atzin, atzinums par šiem citu, citās valstīs pieņemtiem tiesu spriedumiem. Mēs, protams, e, respektējam izteiksmes brīvību un cilvēktiesības. Izteiksmes brīvība mūsuprāt ir ļoti svarīga, bet, nu, protams, te ir jāštingri jānošķir izteiksmes brīvība no kausa, hausa un nekārtībām. Jo tas, ka mēs ļaujam visiem izteikties, nenozīmē, ka mēs eh, ļausim šāda veida brīvam izteiksmes veidam eh, pilnībā radīt haosu uz ielām, tātad, un tāpēc mēs neļausim atsevišķiem izplasīt dažādu veidu maldinošas, dezinformējošas lietas un mm, izteikumus. Nu, tātad izteiksmus brīvīgi pieļaujam, tad, ja tā netraucē sabiedriskai kārtībai. ļoti daudz un atzinumu un tiesas spriedumu tiek pieņemta šajās tiesās, un e, šie principi tur tiek atbilstīgi respektēti. kā jau jums teicu, mēs respektējam tos viedokļus un atzinumus, ar ko nākuši klajā ārvalstu tiesas un tribunāli. Un mūsu tiesas un tribunāli neiejaucas pamatjautājumies tajos gadījumos, ja tas nav pretrunā mūsu valsts principiem. Vienīgā iespējamā iejaukšanās no mūsu tiesas iestādes puses uh, Eh, var attik, attiekties tikai tad, ja lūk, šādas formas iekšanās. Tātad tikai atzinuma veidām viņi, viņi var iejaukties kaut kāda veida lietās. Tāpat arī strādājam kopā ar cilvēktiesību organizācijām, ļaujot tam rīkoties, un šī iemesla pēc esam pieņēmuši vairākus ziņojumus izskatījuši tos, saņēmus no dažādām nevalstiskām organizācijām, gan eh, nacionālām, gan starptautiskām nevalstiskām organizācijām, un lai šo pārskatāmies principu īstenotu dzīvē, par ko jums sīkāk pastāstīšu vēl arī vēlāk, esam paredzējuši izveidot tādu kā atbalsta sistēmu NVO. Un šo struktūru ved, vadīs pārskatāmības un uh, integritātes struktūra, kas tiks izveidota valstī. To veidos eh, pārstāvi no virklas asociācijām, nevalstiskām organizācijām, kas aktīvi darbojas Saudārābijā. Šī struktūra ir izveidota un aktīvi sadarbojas ar vietējiem NVO un starptautiskām organizācijām. Nevēlos šobrīd eh, izvērsties runājot par šo tēmu, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka jūs zinat, par ko es runāju, un jums ir radies tāds vispārējais priekšstats par to, kāda tad ir situācija Saudarābijā, un esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Liels paldies, ministra kungs, par jūsu ievadvārdiem. Es vēlētos arī sirsnīgi sveikt pie mums Karla Hainsa eh, Florence uzaicināto viesu grupu. Vai kāds vēlas izteikties? Kā pirma, pirmajai došu vārdu Loha Bīleres eh, kundze. Viņa ir mūsu cilvēktiesība apakškomitejas vadītāja. Paldies priekšsādātājiem, paldies arī ministram par to, ka esat šodien ieradušies pie mums parlamentā. Mums patiesībā arī rītdien būs iespēja pārunāt dažādās cilvēktiesība aizsardzības programmas Saudi Arābijā, tādēļ šobrīd tik uzdošu jautājumu saistībā ar divām lietām. Pirmkārt, Saudi Arābijai būs jāizstrādā jūlijā vēl viens ziņojums, kas adresēts ANO cilvēktiesību padomei. Tas ir saistīts ar periodisko cilvēktiesību pārskatu, un par to arī gribētu jautāt. Saudi Arābija ir viena, vienīgā um, arābu valsts, kas šobrīd nav um, ratificējusi um, pamatiesību un politisko tiesību tiesību aktus, un tādēļ gribētu jautāt, vai jūsu valdībā notiek diskusijas par to, ka tikt izstrādāta ceļu karte, kā nonākt pie šo konvenciju ratifikācijas. Jūsu valdība ir ratificējusi vairākas ANO konvencijas, kā piemēram konvencija pret um, spīdzināšanu un konvencija pret vardarbību pret sievietēm. Tomēr jums vēl aizvien ir vairākas iebildes un tādi neatrisināti jautājumi un gribētu jautāt, vai jūs strādājat pie procedūru šo iebilžu atsaukšanai. Otrs jautājums, ko gribēju uzdot, ir saistīts ar nāves sodu. Kā jūs zināt, tad Eiropas Savienības nostāja šajā jautājumā ir pilnīgi skaidra, ka ir jāatsakās no nāves soda un Saudi Arābijā ir ļoti plašs noziegumu uh, klāsts, par ko var piemērot uh, nāvesodu. Pēdējo gadu laikā esam redzējuši, ka arī izpildīto nāves skaitu sots pieaug, un arī ANO aicina ieviest moratoriju kā pirmo soli, atsakoties no nāves soda. Saudarābija ir pieņēmusi ANO rekomendācijās un savā ziņojumā domāt par to, ka tiktu ierobežots nāves soda piemērošanas gadījumu skaits un miesas sodi kopumā. Tādēļ būtu patiešām interesanti, ja jūs varētu vairāk pastāstīt par to, cik tālu esat tikuši šajā procesā ceļā uz attiekšanos no nāves soda. Paldies. Gomes. Gomešas kundze. Welcome, minister. Ministra kungs, paldies, ka esat ierēdies pie mums šodien un esat gatavs pārunāt šos jautājumus. Ir vairāk jautājumu, ko patiešām atstāšu uz rītdienu. Tie ir jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku pamattiesībām un tiesību sargājušo iestāžu neatkarību, kā šie principi tiek piemērot jūsu valstī. Un varētu minēt uh, sievietes un bērnus, kas ir um, gājuši demonstrācijās, lai varētu tikties ar saviem ģimenes locekļiem, kas jau daudzus gadus balstoties uz aizdomām par terorismu ir ieslodzījumā. Un jautājumi arī saistībā ar Twitteri ierobežojumiem, kas ir piemēroti Saudi-Arābijā, un vai tiešām tas ir veids, kā risināt šo jautājumu, bet tos par pārunāsim rītdien. Es zinu, ka jūs aktīvi strādājat pie tiesību tiesību sistēmas reformām, un kas attiec uz licencēšanu sievietēm juristēm, gribētu jautāt, kāds ir progress šajā jautājumā. Un vēl kāds jautājums, kur Saudārābija tiek minēta gan kā pozitīvais, gan kā negatīvais piemērs. Nesen apmeklēju Lībiju un redzam, ka ir grupas, ko organizē Saudi-Arābija, un ka šīs um, grupas, šīs organizācijas uzliek spiedienu sievietēm, kas cīnās pret apspiestību šajās valstīs. Gribētu jums jautāt, vai jūs lūdzu varētu komentēt šo Saudi-Arābijas lomu. Es zinu, ka arī Sīrijā pastāv tāda situācija, ka Saudi-Arābija varbūt pat negribot beigu beigās nodrošina ieročus un finansējumu tādiem grupējumiem kā Al-Nusar, kas beigu beigās ir saistīts ar Al-Qaida, jo, nu, varbūt tāds nebija jūsu mērķis, bet beigu beigās situācija tā ir iz, izvērsusies. Gribētu jūs lūgt arī komentēt situāciju Baral. Bahreinā. Bahreinā. Tur 70% iedzīvotāji ir liekts īstenot viņu politiskās tiesības, uh, esam redzējuši demonstrācijas un uh, izrādītu spiedienu uz ārzemju žurnālistiem. Tādēļ lūgt jūs tiešām komentēt arī situāciju Bahreinā. Paldies. Mī, frau Omenroitun. Omens Roitens, kundze. Mīra Fuisita, ik wil me aansluiten. Priekšsēdētāji. Arī es vēlētos pievienoties gan Lohvīleres kundzes, gan arī Gomešas kundzes uzdotiem jautājumiem. Es ļoti rūpīgi uzklausīju ministra kungu un pozitīvi vērtēju viņa izrādīto drosmi šodien ierasties pie mums un pārunāt šo jauno tiesību satvaru. Tomēr, domājot par modernizāciju, ir kāds jautājums, kuru vajadzētu noteikt kā prioritāti. Jūsu tiesību sistēma ir barjāt, ba, balstīta uz šariātu likumiem. Un mēs zinām, ka Šariāts nesniedz vienlīdzīgas tiesības visām iedzīvotāju grupām. Es uzklausīju arī Lokbīleres kundzes teikto par zināmiem nolīgumiem un konvencijām, ko jūs nesat parakstījuši. Tam attiecīgi ir arī sekas, un ja nedrīkst aizmirst arī to, ka um, Saudērābijā vēl aizvien pastāv nāvesots. Tādēļ gribētu jautāt, kādēļ jums jūsu tiesību sistēmā nav normas saistībā ar tiesību sargājušo iestāžu gradāciju, jo Saudija Arābijā ir cilvēki, kas ir pakļauti šariat likumiem, tomēr uh, viņu ticība ir atšķirīga, un tādēļ šīs, šīs cilvēku grupas tiek diskriminētas. Un tādēļ varētu teikt, ka šī tiesības sistēma nav pilnīga un vienlīdzīga. Tad gribētu jautāt, kādēļ jūs neizvēlaties citu tiesību sistēmu, kur pilnīgi visi jūsu valsts iedzīvotāji varētu baudīt šo tiesu sistēmas neatkarību? Paldies. Mr. President, Mr. Minister. Priekšsēdētāja kungs, ministra kungs, sākumā liels jums paldies, ka esat šodien ieradušies mūsu komitejā un esat gatavi runāt ar mums par šiem jautājumiem zinām, ka šie jautājumi ir patiešām mums visiem ļoti svarīgi. Iepriekšējie runātāji jau pieminēja vairākas svarīgas lietas, un arī es gribēju pievērsties dažiem no tiem pašiem, bet šobrīd gribētu runāt par sieviešu lomu Saudarābijas sabiedrībā un to, kāda ir attieksme no jūsu tiesību sistēmas pret sievietēm. Šobrīd redzam, ka ir vērojams ļoti lēns, bet jebkurā gadījumā progress šajā jomā. Un tādēļ jāsaka, ar lielu interesi uzklausīt jūsu nostāju par to, kāda būs situācija nākotnē un kā tā attīstīsies. Turklāt, ja drīkst, šobrīd vēlētos norādīt uz ANO attīstības programmas ziņojumu saistībā ar Arābu valstu attīstību, kas tika publiskots pirms dažiem gadiem, un To sastādīja arābu intelektuāļi un sabiedriskās domas līderi, un šajā dokumentā tika izdarīts secinājums, ka viens no galvenajiem iemesliem tam, ko viņi nosauc par šo ļoti lēno attīstību, attīstību un lēno evolūciju um, arābu sabiedrībā, un tas bija vēl pirms arābu pavasara, iemesls tam ir tas, ka sievietes, kas ir puse no iedzīvotāju skaita, ir izslēgtas savā ziņā no šīs aktīvās dzīves sabiedrībā. Un Klodīvi Štroši, slavenais uh, sociologs, kurš uh, nu jau 104 Uh, kurš nodzīvoja līdz 104 gadiem, viņš pēc otrā pasaules kara savā darbā rakstīja, ka nesvienā sabiedrības kopumā vien uh, Ja sievietes tiek izslēgtas no aktīvas dalības ņemšanas sabiedrībā, tas ir iemesls sabiedrības lēnai attīstībai. Un gribētu tiešām dzirdēt jūs komentārus par šo jautājumu. Paldies! وسأكون سعيدا بالإجابة عليها Lielas paldies, dāmas un kungi, par šiem jautājumiem. Tiešām būšu ļoti priecīgs, ka var dot jums atbildes un ceru tās jūs spēs apmierināt. Kas attiecas uz diviem minētajiem tiesību aktiem, jeb konvencijām, Saudārābija pamatojas uz savu jurisprudenci, uz saviem tiesību aktiem un tām konvencijām, ka tās ir jau parakstījusi un tai ir izdevies īstenot lielāko daļu, vairāko daļu noteikumu, kas iekļaut ab, abās šajās konvencijās, jeb starptautiskajos nolīgumos. Es esmu ļoti labi iepazinies ar visiem šiem aktiem, ko ir parakstījis Saudārābija, un es esmu konstatējis, ka lielākā daļa visu normu arī šajos konkrētajos nolīgumus starptautiskajos tiesību aktos tiek respektēta, ir šīs iebildes, jā, par kurām jūs re, re, runājāt atsevišķi, atsevišķi atšķirība attiecībā uz dažām normām. Bet, nu, kā jūs zinat, tad tas starptautiskās tiesību normas parāda, ka mēs šādas iebildes drīkstam izteikt un piemērot. Ir arī tādas Eiropas Savienības valstis, kas ir izteikušas iebildes par atsevišķiem konvenciju punktu, konvencijas punktiem un tā tālāk. Un Saudarābijā mēs vēlamies, protams, šīs tiesību aktus piemērot un piemērot mūsu tiesības izteikt iebildes, bet var jūs informēt, ka lielākā daļa, lielākā daļa visu šo normu un regulējuma tiek piemērot un aktīvi piemēroti Saudārābijas karalistas iekšienē. Un šajos starptautiskajos paktos, jeb tiesību aktos, pastāv arī pavisam konkrēti piemēri. Konkrētām iebildēm, kas varbūt jums liekas satraucoši. Nu, tad man jāsaka, Man gandrīz jātiekas divatāri mums, lai izskaidrotu, kādi ir tie iemesli, bet var jums paskaidrot, ka visas šīs iebildes ir pamatotas un saistītas ar ļoti objektīviem kritērijiem un jautājumiem. Tālāk runājot par konvenciju pret spīdzināšanu. Un kas attiecas arī dzen uz konvenciju par sieviešu tiesībām. Esam ratificējuši abas šīs konvencijas un izteikuši zināmas iebildes uz tiem eh, pri, punktiem, kas ir pretrunā mūsu valsts konstitūcijai. Nu, tās ir katras valsts tiesības, vai ne tā, bet var vienlaicīgi jums arī teikt, ka šie principi pilnīgi noteikti veido nedalāmu daļu no mūsu konstitūcijas daļas, un tāpēc iebildes, manuprāt, nu nevarēs viss tik viegli atcelt. Un nedomāju, ka tās ir arī, zin, ra, tās ir radīt, zin, radījuši kaut kādu veidu tiesību izkropļojumu Saudarābijas sievietēm. Nē. Ļaujiet man jums paskaidrot, ko ar to domāju. Kas attiec uz nāves sodu? pirms pāris brīžiem priekšādātājs pamatot teica, ka Saudarābija nav vienīgā pasaules valsts, kurā tiek piemērots nāmsots joprojām. Ir vēl e, daudzas valstis. Un ir dažādi veidi filozofiskas skolas, kas, piemēram, atbalsta nāmsoda īstenošanu. Ir ļoti dažādi skatu punkti attiecībā uz šo elementu. Un, ja sākam par šo jautājumu spriest, tad ir jāpiemēro saprātīguma un loģikas kritērija. Un nedrīkst pārkāpēju noziegumu izdarītāju uh, Ehm, nedrīkst pret viņu turēties tā, it kā mēs justu viņam līdz vairāk nekā upurim. Un mēs ties nāvisot, piemēram, ārkārtīgi rēti, ļoti, ļoti īpašos gadījumos, kad apstākļi tiešām ir ārkārtīgi vai nu pas, spēcinoši, ļoti nopietnu pārkāpumu gadījos, kad tie ir bijuši noziegumi ar iepriekšēju nodomu, piemēram, ja runājam par konkrētām slepkavībām. Uh, pasūtītām slepkavībām, tad tādā gadījumā ir iespējams piespriest nāves sodu. Bet tas tiešām ir ārkārtīgi reti. Es zinu, ka arī Eiropā ir tādi teorētiķi un zinātnieki, kas vēl pirms desmit gadiem teica, ka nāves sots ir kaut kas pat ļoti liederīgs sabiedrībai. Un tāpēc Es tā lēšu, ka ņemot vērā, ka nav vispārējais vienprātības arī starptautiskajā pasaulē par nāvis sodu un tā liederību, tad šis jautājums joprojām ir tāds, kas eh, nepadara to faktu, ka mēs piemērojam nāvis sodu par kaut ko nosodāmu. Gal galā arī Eiropā gadu simteņiem ticis piemērots nāmsots, un par ko, kas tad par to atbildīgs, vai tad tie filozofi, akadēmiķi, uz šo jautājumu viennozīmīgi atbildēt nevar. Mums taču jāredz arī, kas notiek visā pārējā pasaulē. Turklāt tas, kas nogalina kādu miera laikā, kas izdara slepkavību, ja tas ir tāds noziedznieks, kas nogalina kādu, kas savukārt eh, neko nevienam pāri nav darījis, nu tad ir jābūt eh, kaut kāda veida atšķirībai. Ir jābūt atšķirībai soda, mēro, soda mēros, kas piemēroti tādai slepkavībai, kas izdarīta mm, du, mm, kara laikā vai, piemēram, tomēr ne augstasinīga miera laikā. في السؤال الثاني السؤال الثاني في السؤال الثاني في المتعلق Nākamais jautājums. Jūs runājat par sieviešu un bērnu tiesībām. Un par manifestāciju, ko organizēja sievietes un bērni. Nu, tas īsti nav mans darba pienākums, bet zinu, ka uh, Lielākā daļa šo personu, kas piedalījās demonstrācijā, bija sievietes, kuru vīri ir apsūdzēti terorismā. Respektīvi, tie ir um, cilvēki, kas gatavo teroristiskus aktus pret Saudārābijas pilsoņiem un arī ārzemēs. Un tāpēc tas, to nedrīkstam aizmirst, nedrīkstam tā ļoti ne, tik eh, viennozīmīgi un naivi skatīties uz šīm emocijām. Ir jāatcerās, ka, jā, ka nepieciešams uzņemties arī atbildību. Tā ir mana atbildība nodrošināt visu to cilvēku drošību, kas dzīvo Saudarābijas teritorijā. Šie demonstrācijas dalībnieki vēlējās lai tiek atbrīvotas personas, teroristi, kuriem ir pasludināti spriedumi, kas līdz ar to ir jau notiesāti, un tas taču nav iespējams, jūs taču to sapratīsiet. Nu, respektīvi, tas nozīmē, ka mēs respektējam izteiksmes tiesības, ļaujam visiem brīvi izteikties, un katram ir tiesības paust savu viedokli. Tam nav nekādu izņēmumu. Un kāda tad tālāk ir sieviešu loma Saudi-Arābijas tiesu sistēmā? للمرأة دور كبير في العدالة في المملكة العربية السعودية وأنا Šajā vietā būtu pareizi teikt, ka, pareiz teikt, ka sievietēm ir būtiska loma, ko tās arī aktīvi spēlē Saudarābijas tiesu sistēmā. Gribu jūs visus aicināt izpētīt šo situāciju pie mums, uzzināt visu par realitāti, kas pastāv Saudarābijā, pirms jūs nākat klajā ar kaut kāda veida aizspriedumiem, izteikumiem. Saudārābijas sievietēm ir tiesības strādāt advokāta mm, darbu jau kopš 40 gadiem. Es pats esmu līdz savu aprakstu, savu parakstu zem licencēm, kas tiek izsniegtas sievietēm advokātēm. Toreiz jāsaka, nemaz nebija vēl. Nekāda veida advo, advokātu kolēģiju, kas izsniedz licenci. Šobrīd tādas ir, un sievietes var jums pastāstīt pilnīgi, pilnīgi noteikti, līdz ar to veido būtisku daļu no šīs Saudārābijas tiesas sistēmas kopumā. بالنسبة لقيام نظام المملكة العربية السعودية النظام القضائي على تحكيم Saudārābijas tiesu sistēmu, jūs teicāt, ir pamatojis uz musulmaņu tiesību aktiem, respektīvi šariāta likumu. Šķiet, jūs teicāt, ka šis šariāta likums negarantē vienlīdzību starp dažādām populācijas e, iedzīvotāju grupām un konfesijām. Nu, te var jums teikt vienu lietu. Ir viens no pamatprincipiem e, musulmaņu šajā pamattiesību sistēmā ir tas, ka visa veida diskriminācija ir aizliegta starp dažāda veida individiem vienalga, vai tas ir pamatojoties uz rasi vai reliģiju, e, grāsu, nedrīkst nekāda veida tiesas spriedumu uh, nevienā no Saudārābijas e, tiesām izteikt kaut kādā diskriminācijā, tā diskriminācijas formā, tāpēc, ka, lūk, apsūdzētais ir tāds vai citāds rases vai tāds vai citāds radiskās pie, piedarības. Nē, mūsu šariet likuma pamatprincips ir pilnīga vienlīdzība starp visiem pilsoņiem. Un šai saistībā gribu vērst jūs uzmanību uz to, ka tiesība akti, kur ir atsauc uz šariet likumu, ir ļoti reti. Šāda veida regulējums pastāv. Ir tādi juridiski noteikumi, kas cenš, kas iedvesmojušies no šariata tiesību, tiesībām, bet pašos pamatos šie tiesība akti tomēr paredz arī interpretācijas brīvību tiesnesim, likumdevējam, un tie vērsti uz, tu, uz iespēju tiesību aktu atbilstīgi punktuāli īstenot un piemērot laika garam. Par nāvisodu jau runāju. Nu, Anna, griežoties vēl pie sievietēm. Sievietes Saudarābijā nereti darbojas arī līderu pozīcijās valsts hierarhijā, valsts struktūrās. Tas šobrīd, vismaz parlamentā, Saudarābijā, 20%. Un, ja salīdzinu šo situāciju ar visiem Eiropas parlamentiem, tad jāsaka, ka nereti Eiropas parlamentos šāda proporcionāla attiecība nemaz netiek nodrošināta. Uh, Vai Eiropā ir tik daudz sievietes parlamentā? Es nezinu, ir 20%. Sievietes turklāt piedalās, protams, arī vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās, viņas strādā par advokātiem, par juristiem, var aizstāvēt pašu sevi tiesas priekšā.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 un tieši tāpēc īpašu uzmanību pievēršam sieviešu jautājumiem. Tā tas nebija iepriekš, to tam varu piekrist, bet šobrīd esam pilnīgi pārliecināti, ka sievietēm ir jālīdzdarbojas valsts struktūrās, lai uzlabotu izaugsmi, lai nodrošinātu attīstību valstī. Kas attiec uz Twitter un Facebooku, saskaņā ar statistikas datiem, kas ir manā rīcībā, tā vien šķiet, ka Saudārābija ir pirmā, pasauli, pas, pirmā valsts pasaulē, kas uh, tik aktīvi darbojas Twitterī. Un mēs cenšamies izmantot šīs lieliskās priekšrocības, ko piedāvā internetu pasauli. Nu šķiet, ka es atbildēšu uz visiem jautājumiem. Ja jums ir citi jautājumi, esmu jūs rīcībā. Your Excellency, we still have. Um... Jā, vēl ir trīs kolēģi, kas gribētu uzdot jums jautājumus. Sākumā Apkins kungs. Konservatīvo un reformistu partijas pārstāvs lūdzu. Paldies. Labdien, ministra kungs. Esmu uh, Britu konservatīvās partijas pārstāvis Eiropas parlamentā, un jūs noteikti zināsiet, ka jūsu un mana partija ir labi draugi un sabiedrotie daudzos jautājumos, un tādēļ draugu starpā mēs varam runāt atklāti. Uh, jo ja jau draugi nevar runāt atklāti, nu tad tam ir liela mīnus. Bet man būtu trīs pavisam īsi jautājumi. Sākumā gribētu pievienoties pārējiem kolēģiem saistībā ar bažām par sieviešu tiesību garantēšanu. Šobrīd nav tas īstais brīdis, kad tajā iedziļināties, bet mani pārsteidz tas, ka jūs esat vienīgā valsts pasaulē, kur sieviete nevar braukt ar mašīnu. Nu, manā valstī tas būtu pilnīgi kaut kas neiedomājams. Tomēr gribētu jautāt, cik lielā mērā tie ierobežojumi, kā mēs to saprotam par ierobežojumiem, un jūs tos tā neustverat, ir saistīti ar cilvēkiem, kas reliģiski ievēro šarieta likumus un citiem, kam tas ir jādara tīri administratīvā līmenī. Otrakārt, jūs tiesībās runājot par šarieta likumiem, kāda ir loma uh, jūsu pilsoņiem vai viesiem jūsu valstī, kas nav musulmaņi. Treškārt, kādas tiesiskās pilnvaras ir iespējams apstrīdēt uh, saistībā ar normām, ko uzliek reliģiskā policija ikdienas dzīvē? Nobeigumā gribētu izteikt pievienoties bažām par Bahreinu. Arābu situācija tuvajos austrumos man ir patiešām aktuāls jautājums, un tādēļ bažījos par to, ka Saudi Arābija, kas ir mūsu draugs un sabiedrotais, šķiet atbalsta to, kas tīri tiesis, tiesīgi un juridiski šobrīd notiek Bahreinā, lai arī iespējams, nu, zināmos gadījumos to nevajadzētu darīt. Paldies! Paldies, Svensona kungs! ETP, lūdzu! Tack så mycket, herr ordförande. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Paldies par mums sniegto informāciju. Ministra kungs, jūs minējāt, ka jūsu valstī neviens netiek diskriminēts, un šajā kontekstā minējāt arī ticības brīvību. Es nāku no Zviedrijas, un Zviedrijā ir uzceltās, uh, nevi, uzcelt neviena viena mošeja, turpinām to celtniecību, tādēļ gribētu jautāt, vai kristiešiem būtu iespēja uzbūvēt baznīcu Saudierābijā. Un vai jūsuprāt tiešām nepastāv diskriminācija, ja reālā situācija ir tāda, ministra kungs, ka nav iespēja brīvi paust savu reliģiju un ticību Saudierābijā? Manuprāt, tas nevar atbilst konstitūcijai, jo saskaņā ar ANO tiesību aktiem konstitūcijā ir jānosaka, ka cilvēkiem ir ticības brīvība. Un tas lieša, lielā mērā sasauc arī ar izpausmes un mēdīju brīvību. Paldies! Paldies, Vaigela kungs no Alde Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties ministram par ierašanos mūsu sanāksmē. Tā ir patiešām lieliski iespēja noturēt mums šādu viedokļu apmaiņu par svarīgiem jautājumiem. Gribētu teikt, ka jāsaka visai reti mums gadās pārunāt Saudi Arābiju, lai arī zinām, ka tā ir ļoti svarīga valsts šajā reģionā, kā arī pasaules politikā kopumā. Ir vairāk jautājumu, kas mums rada bažas, Un viens jautājums, ko jūs nesniedzāt atbildi, tādēļ atbildēšu, tādēļ vēlreiz to atkārtošu. Dzirdam bažas, un ne tikai bažas par to, ka daudzas ekstrēmistu organizācijas, kā piemēram Al-Qaida, gūst atbalstu un atbalstu arī finansējuma ziņā no dažādiem avotiem Saudijārābijā un es ar lielu interesi gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šīm apsūdzībām, šiem pieņēmumiem. Un gribētu jautāt, vai jūs valdība plāno tam pielikt punktu. Otrakārt, pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Es uzklausīju jūs teikto par Twitter un citiem komunikācijas tīkliem un to, ka mēs zinām, ka lielākajā mērā šos uh, instrumentus, šos tīklus izmanto jaunieši un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tomēr, jāsaka, jums ir visai ierobežojoša pieeja šai jomai redzam, ka jums ir daudz tiesību aktu, un tas visai lielā mērā apgrūtina pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Tur jārunā gan par uh, darbības ierobežojumu, izpausmes brīvību, sadarbību ar starptautiskajām organizācijām, reģistrāciju un tā tālāk. Gribētu jautāt, vai jūs plānojat uh, liberalizēt šo jomu savā valstī? Paldies! Liels paldies! Lūdzu, jūs ekscelenci, jums vārds atbildēt. نأتي في البداية إلى موضوع Jā. Kas attiecas uz pirmo jautājumu par sieviešu tiesībām? Jūs teicāt, ka esat pārsteigts, ka sievietes ne, nedrīkst stūrēt automašīnas, būt tātad pie automašīnas stūras Saudārābijā. Nav neviena konstitucionāla tiesība aktu, ne juridiska teksta, nedz arī regulējumu, kas to aizliegtu. Nekas Saudarābijā neliedz sievietēm braukt pie stūras. Es atklāt sakot, domāju, ka sievietes vienkārši atturas no stūrašanas, tāpēc, ka viņas to nevēlas. Nu, tāds mums ir sabiedrības modelis un tas saistīts ar mūsu sabiedrības kultūru. Tas sievietes pašas to pieņem un pašas atsakās mm, no, nu, lūk, no šāda veida iespējas. Tā ir mūsu sabiedrība veidota, tā tā ir attīstījusies, un tas ir šāda veida mm, tradicionāls pasākums, bet nav neviena juridiska teksta, kas aizliegt sievietēm kļūt par šoferiem. Līdz ar to, ja kāda sieviete šobrīd, vai lielākā daļa saudarabu sievietes šodien vai rīt teiktu, lūk, nē, mēs sēdīsimies pie stūras jau rītu pat, tad neviens viņām to nelieks. Kā es vēlreiz jums saku, nav neviena tiesība akta, ne šāriet likumā, ne konstitūcijā, ne tiesībātos, kas liektu Saudarābijas sievietēm braukt ar automašīnu. Tāda ir tradīcija, tāda ir šī kultūra. Tās ir sievietes pašas, kas tā vēlas šo situāciju risināt. Otrais jautājums. Jūs teicāt, lūk, ir ierobežojumi, kas attiecas uz mm, reliģisko brīvību tiesvedībā. Nē, tiesvedība ir pārskatāma. Uh, un godīgi, un es jau teicu, tā tiešām ir neatkarīga, nevienam nav tiesības iejaukties ties, tiesvedības procesos. Ir ja lūk šis tiesība akts, kas attiecīgi regulē visu sistēmu, ir civil procesa teksts, kas izstrādāts, tāpat arī krimināla kodeks. Šie abi dokumenti ir mm, publiskoti. Uh, Un ir pilnīgi skaidrs, ka, gan, ka Saudārābijas plašiņas līdzekļi, gan ārpasaules pasaules līdzekļi var piekļūt šiem tiesību aktu tekstiem, var to arī visiem, visiem interesētajām pusēm nodot, par to informēt, izlasīt, ik viens var iepazīties ar šiem tekstiem un piedalīties arī tiesas prāvu sēdēs. Mēs šādā veidā īstenojam mūsu tiesvedības pamatu principu. šīs uh, tiesas prāvas ir publiskas. Var jums vēlreiz apliecināt, ka nav nekādas diskriminācijas, kas tiktu īstenotas no tiesu institūciju puses, atkarībā no tā, vai apsūdzētais ir musulmanis vai nē, vai viņš ir no Saudarābijas vai nē. Mēs vēlamies nodrošināt tiesiskumu pilnīgi visiem, bez jebkādas diskriminācijas. Uh, Ja jums ir kāds konkrēts piemērs, kas parāda diskrimināciju, tad es pilnīgi gatavs to kopā ar jums rūpīgi izpētīt. Bet man šobrīd gan jāsaka rodas priekšstats, ka jūs runājat tā ļoti vispārināti, ka skatāties aizspriedumaini uz mūsu situāciju. Es esmu šeit jūsu vidū, Un uh, jūs, protams, arī piedieties šai sanāksmē, tāpēc, ka vēlaties uzzināt patiesību, kas patiešām notiek pie mums, un tāpēc var jums apliecināt, ka nav neviena konkrēta gadījuma, kur būtu tikusi konstatēta diskriminācija, un kas varētu apliecināt, ka šāda diskriminācija pastāv. Viss mūsu tiesību aktu arsenāls ap, apliecina tā, manus vārdus. Ja jums, es saku, ir konkrēti gadījumi, tad jā. Ja tad sakiet man to, tad es teikšu, lūk, tā ir kļūda, tas ir jālabo, bet šādu gadījumu nav. Tālāk, kas attiec uz mūsu atbalstu Bahreinai. Es domāju, ka tas jums jāuzdod ir Saudarābijas ārlietu ministram. Jo savas, savu funkciju ietvaros es eh, strādāju pie tādiem jautājumiem kā cilvēktiesības, tiesu jautājumi, ties, tiesvedības sistēma, tiesu sistēma. Mm, bet, kā jau jūs teicāt, pastāv eh, vienošanās starp Persijas līča valstīm par sadarbību, un atsevišķos gadījumos mums ir nepieciešams īstenot tās normas, kas arī attiecas uz aizsardzību šajā nolīgumā jo tas gal galā atbilst katras valsts konstitucionālajiem principiem. Un te runājam par attiecībām arī ar starptautisko sabiedrību. Nu un tālāk par reliģisko brīvību un reliģisko, reliģijas piekopšanu Saudarābijā. Pasaulē šobrīd ir vairāk kā e, pusotras miljards musulmaņu uz šīs planētas. Tā, tas ir lielākais e, vairākums pēc aptauju datiem. Nu, tas attiec gan uz pagātni, gan tagadni. Nu, tā tad tiešām lielākais vairākums pasaules musulmaņu uzskata, ka ka Saudārābija ir valsts, kurā ekskluzīvi var piekopt tieši un tikai vienīgi musulmaņu ticību, bet kas attiec uz kulta vietām, uz tā tad uh, reliģijas piekopšanas vietām, tad lielākā daļa musulmaņu saka, lūk, ka uh, Saudārābija ir paredzēta tikai un vienīgi musulmaņu ticības piekopšanai. Nu, un tad man rodas jautājums, vai tad Vatikāns, piemēram, arī piekristu, ka Vatikāna teorijā tiktu uzcelta mošeja? Šāds jautājums tad parādās. Tāpēc es domāju, ka te jāņem vērā šī specifika Saudi Arābija, ka teritorija ir ekskluzīvi musulmaņu ter ter teritorija. Tā ir reliģija, ko praktizējam, ko piekopjam uz mūsu zemes. Un nevēlamies ka mums būtu tādas uz teritorijas tādas ēkas, kas nav musulmaņu ēkas. Visā pārējā pasaulē droši, izņemot Saudārābiju. Nu tā ir mūsu filozofija. Jo mēs tiešām uzskatām, ka Saudija teritorija ir ekskluzīva musulmaņu teritorija, tikai vienīgi musulmaņu teritorija. Nu, visu cieņu, protams, klātesošajai, bet es gribētu cerēt, ka jūs šo postulātu arī varat respektēt un pieņemt. Tas ir mūsu skatu punkts, un mums kaut galā ir tiesības šo zemi rezervēt arī tieši tikai un vienīgs musulmaņu reliģijas piekopšanas rituāliem. Pasaulē to vajadzētu reķe, e, respektēt. Tā ir teritorija, kas ir svēta pusotram miljardam musulmaņu visā pasaulē. Visās citās musulmaņu valstīs šāda veida aizlieguma nav. Nekas neliedz viņiem tur celda baznīcas un cita veida struktūras. Bet ne Saudarābijā. Lūk, tāda ir man atbilda. Un? Šķiet, neesmu atbildējis vēl uz vienu jautājumu. Attiecībā uz šīm baumām par finansējumu kas it kā tiek piedāvāts teroristiskām organizācijām un ekstrēmistu organizācijām pasaulē. Pirms desmit gadiem mēs izteicām apņemšanos cīnīties pret terorismu arī Saudarābijā. Un es nedomāju, ka pasaulē ir vēl kāda tāda valsts, kas dara e, vairāk, lai kaut ko darītu. Mēs taču negrasamies eh, finansēt tos, kas mums pašiem dara pāri, paši esam cietuši no tiesību aktiem. Ja jūs vēlties zināt eh, patiesību, tad var jums pastāstīt, ka Saudu Arābijā pastāv tā tiesība akti, kas regulē, kas notiek ar finansējumu, kas tiek nosūtīts uz ārvalstu organizācijām un ir aizliegts ar likumu finansēt organizācijas ārvalstīs bez, bez autorizācijas bez atļaujas. Es pats esmu izpētījis virkni atsevišķu gadījumu, spriedumu, kas vērsta pret personām, kas ir centušies šo likumu apiet un kas ir mēģinājuši finansēt kaut kādu veidu kulta, neskaidras lietas kaut kur ārzemēs. Nē. To mēs nepieļaujam. Vienalga, vai tie ir Saudārābijas pilsoņi vai nē, šādu veidu finansējumu viņu Saudārābijas nosūtīt neautorizētā kārtā nedrīkst. Citādi viņi tiek saukti tiesas priekšā. Tāpat šķiet, ka pasaulē pastāv tādas valstis, kas izmanto īsteno tiesību aktus cīņai pret terorismu, bet tāpat laikā dara daudz mazāk nekā Saudārābija ir darījusi terorismu apkarošanā. Mēs vēlamies apkarot terorismu, tas ir skaidri. Mēs nekad nepiekāpsimies to priekšā, kas atbalsta terorismu vai no Saudārābijas iekšēnē vai ārpus tās. Nē. Ne. Un varu jums arī apliecināt, ka Saudarābija ir izdarījis ļoti daudz centienus, lai atbalstītu uh, or, pilsoniskās organizācijas. Pēdējo gadu gaitā tas noticis izteikti, kā tā esam daudz, iz, izveidojuši daudzas dažādas organizācijas sabiedrībā, pilsoniskajā sabiedrībā, dažādu veidu profesionālas as, asociācijas un tā tālāk. Un Saudarābija nav nekādu šķēršļu, šādas organizācijas netiktu veidotas. Tās var veidoties, var veidoties mm, tātad mm, dažāda veida bezpeļņas organizācijas, sociālas organizācijas, mm, donoru organizācijas, labdarības organizācijas, āroda biedrības, kas var organizēt saites ar citām līdzīgām organizācijām pasaulē, tāpat arī ir musulmaņu tiesību organizācijas. Uh, kas uztur ļoti ciešas saiknes ar līdzīgām organizācijām visā pasaulē. Lielas paldies, Jūs ekscelence. Pavisam īs papildi jautājums Poteringa kungs vēlas to uzdot. Lielas paldies priekšsēdētāji. Tieslietu ministra kungs. Es atvainojos, ka varēju ierasties tikai tagad, bet eh, attiecībā uz jūsu izteikumiem par reliģiju brīvību es tomēr vēlējos ko teikt. Jūs teicāt, ka arī Vatikānā um, netiek būvētas mošejas. Vai tas nozīmē to, ka jūs visu Saudā Arābiju vēlties izsludināt par musulmaņu Vatikānu? Mekā un Medīnā nav uh, kristiešu baznīcu, bet uh, ja jūs sakāt, ka visa Sauda Arābija tiek skaidrota tādā veidā, ka tā ir tik svēta vieta, ka tur nevar būvēt uh, kristiešu baznīcas, tad es to īsti nesaprotu. Un vēl es vēlētos zināt, vai tā ir taisnība, ka pašlaik Saudarābijā ir likums, ka, ja kāds musulmanis vēlas pāriet kristīgajā ticībā, tad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 Vai tā filozofija, kas tiek piemērota aizliegumam, ir tāda uh, fi filozofija, kam jūs, ko, kam jūs nepiekrītat pašā principā, ja jūs nepiekrītat vienkārši teritorijai? Tātad jūs piekrītat, ka nevar būt tādas celtnes, kas būtu reliģiskas celtnes, uh, kā šajā katoja teritorijā, nu tad, nu tad jums vajadzētu atbild, vispirms uzdot jautājumu Vatikānam, ko viņi darītu, ja teritorija bija liel, būtu lielāka. Es domāju, ka tas ir princips, kas mums jāizmet. Tā ir ekskluzīva vieta vienai reliģijai, vienai konkrētai reliģijai. Un ir tādas vietas, kas vienkārši ir veltītas, paredzētas kaut kam pavisam īpašam, un tāpēc nevar pieņemt šo vietu izmantošanu citiem nolūkiem. Un te nevaram runāt par kaut kāda veida um, iešanu pret pusotru miljārdu musulmaņu, kas tā uzskata. Mums ir jārespektē šo cilvēku viedokļi, te runājam par principu, par filozofiju, par postulātu, ka tā ir viena konkrēta zeme, teritorija vienai reliģijai. Šo teritoriju, šī teritorija izvēlēta kā svētā musulmaņu zema, un tāpēc es domāju, ka šim eh, principam ir, šis princips tā arī jāskata uz principu pamatiem, kas attiec uz nāves sodu. Uh, par tiem, kas atsakās no ticības un vēlas pāriet citā ticībā. Islamā šādi pārbēdzēji nevar tikt nosodīta ar nāvi, ja vien nerun, netiek runāts par tādu būtisku nodevību no viņa puses. Ja pastāv šāda augsta līmeņa nodevība, nu, piemēram, kas skar valsts intereses vai citas pasaules valstis. Tad sots ir nāves sots. Bet Saudārābijā nē, saud, nāvsots nepies, netiek piespriests kādam, kas uh, lūk pāriet citā ticībā, ja nav kāds šāds um, konkrētas ļoti augsts līmeņa nodevības gadījums. Un tāpēc, ja jums ir kāds piemērs pretēji tam, ko es saku, tad sakiet man to. Ja sakat, droši, ja ir kāds tāds Saudarābijas vai iedzīvotājs vai kāds ārpus tās, kas šādu, nu, tad šādu lietu jums man ir jāapraksta, jo tāda nav. Jums jādod man konkrēti piemēri. Nevar tā tikai kaut kādam baumām paļauties, tam ticēt. Nē, es runāšu par juridiskiem principiem, par tiesiskumu Jo, ja tādi gadījumi ir, tad tie ir jāizmeklē, jāizpēta, un arī jums tas jādara. Jūs nedrīkstat pamatoties tikai uz kaut kur saklausītām baumām. Un tāda, pamatoties uz šīm baumām, nākt klajā ar šādiem smagiem, um, smagām apsūdzībām. Ai, ap, aps... Nē, ir jāuzdod jautājumi Ir ļoti uzmanīgi jāizskata visi šie jautājumi. Un, protams, ka Saudārābijā pastāv arī dažāda veida kļūdaini. Kļūdains tiesas prāvas ir gadījumi, protams, kad nav viss gājis tik perfekti, kā mums gribētos. Un es ļoti labi zinu, Tāpat laikā nevienā pasaules valstī nevar, nav, nav tāda situācija, kur pilnīgi vienmēr ir īstenot tikai un vienīgi visu tiesību principu un nav bijis nevienas kļūdas. Nu, kaut vai konstitūcijas referendums, lūk, viens. Nevienam nav absolūts priec, tiesības uzstāt, ka viņiem ir tikai vienīgi taisnība un nevienam citam nav. Lielas paldies, Jūs ekscelencē. Es gribētu teikt, ka šī bija ļoti izdevīga iespēja abām pusēm. Uh, Mm, redzēt, ko domā otra puse, un es eh, ceru, ka nākotnē mums arī būs eh, šādas iespējas eh, tikties un apmainīties viedokļiem. Lielas paldies, vēlu jums, ekscelenci, visu to labāko! If you want to say something. شكرا لكم. I hope you have found benefit in what I have said. <laughs> Thank you. Paldies. Yeah. Thank you. But then we can do it late afterwards. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Wir wollen einen kurzen uh, äh, Bericht geben. Mēs uh, vēlētos pavisam īsi pastāstīt par starp parlamentāro konferenciju KADP un KDAP jomā, kas notika Dublinā. pats Briens ir ieradies, viņš ir īrijas mm, ārlietu ministrs un viņš arī vada līdz ar to šos sešus mēnešus ārlietu padomi. Es vēlētos viņam sirsnīgi pateikties par labo sadarbību, kāda mums izvērtās, gan gatavojoties šai konferencei, gan arī šīs konferences laikā. Tāpat arī es vēlētos viņam pateikties par mm, ļoti lielo viesmīlību, kas mums tika izrādīta uh, šīs konferences laikā. Mums bija daudz uh, izdevību tikties, un es arī saprotu, ka tika ieguldīts ļoti daudz eh, darba šīs konferences gatavošanā. Iespējams, Eiropas parlaments eh, nevienmēr īsti saprot to, cik ļoti īri ir gatavojušies eh, savai prezidentūrai. Man ir jāsaka, ka šī konference notika jau otro reizi, tā notika 23. un 24. martā Dublinā. Uh, nekavējoties pēc gimniņa tikšanās. Tāpat arī tur piedalījās Katrīna Aštūna, piedalījās arī ārlietu ministrs un aizsardzības ministrs no īrijas, piedalījās arī dažādi ierēģi, zinātnieki, dažādas augstas amatpersonas no Eiropas ārējās darbības dienesta. Es domāju, ka mums ļoti labi veicās darbs, arī tāpēc, ka pirmo reizi mēs šo darbu sadalījām divās darba grupās. Tādējādi Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu pārstāvjiem bija daudz vairāk laika, lai iedzinātos atsevišķos jautājumos. Lielā plenārsēdē bieži vien uh, tas nav iespējams. Protams, um, Galvenokārt mēs spriedām par visaptverošo pieeju Āfrikai un arī par tuvo austrumu konfliktu. Danžāna kungs bija referents attiecībās pirmo jautājumu. Es uzskatu, ka ļoti labi, ka pamatojoties uz šīm idejām, ko īstenoja mūsu īrijas draugi, mums ir izdevies arī labāk iesaistīt Lietuvas prezidentūru. Lietuvas eh, prezidentūra pārņems šo Dublinas uh, uzsākto modeli arī septembrī organizētajā konferencē. Protams, mums vēl būs jāpārbauda, eh, kādā veidē, veidā šo konferenci vēl varētu uzlabot. Pirmās tikšanās laikā mēs konstatējām, kā mēs varam strādāt. Tagad ir izveidotas eh, darba grupas. Mm, līdz ar to arī īrijas vadībā šīs darba grupas varēs darboties. Tā sastāv no īrijas, Itālijas, Lietuvas, eh, Grieķijas, Kipras un Eiropas parlamentā. Tātad eh, te ir runa par trojku plus, ja to tā varētu nosaukt. Kiprieši ir iekļauti tāpēc, ka viņi uzsāka šo darbu, itāļi vēlas šo darbu noslēgt, uh, Un tieši tāpēc arī būtu labi, ja visa šī grupa būtu klāt, tad, kad tiks izteikti priekšlikumi par to, kādā veidā šai konferencē vajadzētu attīstīties nākotnē. Mēs no Eiropas parlamenta puses teicām, ka tam ir jānotiek ņemot vērā to, par ko ir vienojušies parlamentu priekšsēdētāji. Mums nevajadzētu šo konferenci radīt no jauna, vajadzētu tai nodrošināt tādu reāli pastāvošu ietveru. Uh, Tādējādi arī Lietuvas konferencē vajadzētu līdzināties šai īrijas konferencei. Kipriešu draugi izstrādāja sākotnējo priekšlikumu, kas tagad uh, izkristalizējas. Kiprieši ieteica, ka mums vajadzētu organizēt uh, vai izveidot uh, faktu meklēšanas misiju Tad, kad mēs eh, to uzsāksim, tad, protams, eh, vajadzēs arī organizēt attiecīgus braucienus. Ir jāatcerās, ka šeit nav konkrēta atsevišķa aparāta, kas varētu darboties šīs konferences labā. Te ir runa galvenokārt par konkrētās prezidējošās valsts līdzstrādniekiem, arī par Eiropas parlamenta darbiniekiem, un eh, līdz ar to mums nevajadzētu šeit veidot tādas īpašas institūcijas. Protams, katrs nacionālais parlaments var organizēt šādus braucienus un var uh, pieaicināt arī citas valstis piedalīties šajos braucienos. Tad arī mēs redzēsim, kā mēs varēsim debatēt par šādiem jautājumiem, taču es nedomāju, ka mums vajadzētu izveidot šādu pastāvīgu ad hoc darba grupas eh, ceļošanas mehānismu. Tas noteikti nenāk nevienam par labu. Šo ziņojumu esam nolēmuši nosūtīt arī Eiropas parlamenta priekšādētājiem Šulcam, Un te ir arī iekļaut dažādi ieteikumi, mm, kā, ko varētu iesniegt Eiropas ārējās darbības dienestam. Tātad šeit ir uh, runa galvenokārt ne tikai par parlamentu, bet arī par ārlietu politikas jautājumiem, kas iespējams nav galvenā Eiropas parlamenta kompetence. Tāpat arī atcerēsimies, ka ir runa par Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas arī vēlas piedalīties šo jautājumu risināšanā. Tātad te ir runa par Eiropas parlamenta dalībvalstu parlamentu ārlietu uh, attiecīgajām komitejām, un tāpat arī es vēlētos atsaukties uz 13. protokolu, kas nosaka, uh, kādā veidā Eiropas parlaments iesaistās uh, šo jautājumu risināšanā. Nākamā konference notiks uh, no 4. līdz 6. septembrim Viļņā. Uh, Eh, no mūsu parlamenta uz turien brauc 16 eh, dalībnieki, du Dublinā piedalījās 15 dalībnieki. Es domāju, ka mums būs vajadzīga tāda spēcīgāka komanda, un tāpēc es vēlētos aicināt uh, politiskās grupas jau tagad sākt uh, apspriesties uh, par šo jautājumu. 4. līdz 6. septembris nāk tūlīt pēc vasaras atvaļinājuma, un Tieši tāpēc jau tagad vajadzētu izlēmt, kurš tad dosies uz šo konferenci. Es ļoti priecātos, ja pats prīns arī teikt dažus vārdus par šo konferenci. Un es vēlētos viņam vēlreiz pateikties par labo sadarbību un arī labajiem rezultātiem. In... Lielas jums paldies! Paldies, priekšsādātāji! Jā, arī es ar nepacietību gaidu Viļņas konferenci. Kā jūs pareizi norādījāt, tad šī konference notiks uzreiz pēc vasaras brīvdienām, un sākumā gribētu jums pateikties par laipnējiem vārdiem, kas saistīti ar nesen notikušo konferenci Dublinā. Patiešām pēc konferences saņēmu daudzus ēpasts, un šķiet, ka konference noritēja ļoti veiksmīgi. Pie konferences vēl aizvien tiek strādāts, tā attīstās. Pirmā konference, kā jūs zināsiet, notika Papos Kiprā pagājušā gada septembrī. Un šī bija pirmā šāda veida konference, kurā piedalījās aptuveni 230 delegāti. Manuprāt, mums visiem Dublinā bija svarīgi balstīties uz Kipras paveikto. Tādēļ, lai nodrošinātu valstu parlamenta deputātu dalību, kā arī Eiropas parlamenta da eh, deputātu dalību, arī šoreiz bija svarīgi nodrošināt, lai parlamenta deputātiem būtu iespēja izteikties, jo nu, galu galā tā jau bija tā pamatīdēja, ka parlamenta deputātiem ir iespēja izteikties. Mēs vēlējāmies izveidot šādas darbnīcas un seminārus. Semināru, manuprāt, noritēja veiksmīgi, līdzīgi kā jau priekšsēdētāji jūs to minējāt. Mēs izvēlējāmies tādus jautājumus, kas deputātiem ir svarīgi. Protams, tie ir arī mūsdienās aktuāli jautājumi, uh, tuvie austrumi, kur uzsvars tika likts uz Sīriju, kā arī atbalsta palīdzība bija svarīgs jautājums, pie kura tika strādāts. Kā jau minēju, izvēlamies svarīgus jautājumus, visaptvarošu pieeju, tuvie austrumi, tuvu austrumu procesu. Un priekšsēdētāji tiešām Rainīgs kungs arī sniedza ļoti labu ieguldījumu mūsu darbā šajos semināros. Kas attiecas uz nākotnes semināriem, priekšsēdētāji, jūs jau minējat, ka arī Lietuvas valdība izvēlēsies līdzīgu pieeju, Jā, patiešām tas ir svarīgi, jo, ja saicinām tik daudzus delegātus, tad ir būtiski šo grupu sadalīt dažādos semināros, lai pārunātu dažādus aktuālus jautājumus. Turklāt jūs jau pilnīgi pareizi arī norādījāt, ka tika izveidota ad hoc komiteja, kas pārskatīs, kā konference kopumā darbojas. Un šī pārskatīšana notiks Romā pēc diviem gadiem. Tiks izveidot ad hoc komiteja, kas skatīsies, ko esam panākuši, kas ir panākts konferencēs pēdējo divu ar pusgadu laikā un kā varam Uh, turpināt šo darbu, lai parlamenta deputātiem būtu iespēja izteikties. Priekšsēdētāji vēlreiz jums paldies par laipniem vārdiem. Esmu ieradies ar savu kolēģi vietnieku Dēdu Neblus, kurš arī piedalās šajā komitejā, un šī mums ir lieliski iespēja skatīties, kā darbojas Eiropas parlamenta ārlietu komiteja. Gu un šodien šajā sanāksmē gūstam lielisku ieskatu. Ar nepacietību gaidu mūsu tālāko darbu ar Eiropas parlamentu. Būsim gatavi palīdzēt arī Lietuvas kolēģiem un arī parlamentam, organizējot konferenci Lietuvas prezidentūras laikā septembrī. Paldies vēlreiz priekšsēdētāji. Pēt, paldies par uh, jūsu teikto. Es vēlētos pateikties jums un arī pārējiem jūsu kolēģiem par ciešo sadarbību. Es vēlētos vēlreiz pateikt, ka galvenais jautājums, ar ko mēs spriedīsim septembra konferencē, ir drošības un aizsardzības politika gatavojoties decembra Eiropas samitam. Samits būs mūsu prioritāte, un tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu iesaistīt arī Danžēna kungu jau sagatavošanās darbos. Tātad sēdē apakškomiteja arī varētu šeit iesaistīt. Uh, tad es domāju, mūsu secinājumi tiks gatavoti tādā saskaņotā veidā. Vai kādi jautājumi vai komentāri? Sēr, lūdzu. Es atvainojos, es uh, īsti negribēju neko šeit komentēt, taču es uh, uzskatu, ka esmu privileģēts šeit atrasties un vēlreiz vēlētos uh, pateikties priekšsēdētājiem par to, ka jūs mani izvēlējāties. Es uzskatu, ka tas ir ārkārtīgi ironiski, ka šī kopējā uh, um, ārlietu un drošības konference, uh, ka tās pēdējā sanāksme notika Kiprā. Nē, nākamā sanāksme bija Dublinā un nākamā būs Romā. Nē, nē, Viļņā. Un kur tad būs Roma? Ak, ah, pēc diviem gadiem būs Romā. Pēc vēlēšanām, tāpēc jūs noteikti, jums jota, noteikti nevajadzēs to braukt, saka Broka kungs. Tātad nākamā konference būs Romā. Uh, Tas, kas tika minēts prezentācijā, tātad tika minēts eh, Kipra, Dublina un Roma. Un padomāsim, eh, vai ir vēl kādas eh, citas valstis, kas ir vairāk cietušas no šīs milzīgās mašinērijas, ko sauc par eirozonu. Tiešām būs grūti tādu valsti atrast. Man ir tagad jāaplaudē konferences organizētājiem par to, kā viņiem izdodas atrast tik piemērotas vietas konferencei. Es īstenībā uh, uh, šeit uh, jūtos pavisam pārsteigts. Uh, matters of what was discussed, and I'm drawing here on the, the proposal. Es tagad uh, vēlētos apskatīt šo priekšlikumu, jeb uh, teksta projektu, kas man ir priekšā. Priekšādātāji, jūs uzsverat, ka galvenās diskusijas būs par kopēju ārlietu un drošības politiku. Un Jūs šeit runājat par, piemēram, astoto punktu par atbalstu politiskajai vadībai un kopējā drošības un ārlietu politikā. I punktā ir runa par Eiropas Savienības eh, kaujas grupām. G punktā ir runa par eh, pastāvīga operacionālā štāba izveidi Briselē. Tālāk jūs runājat arī par uh, militāriem līdzekļiem, kas lēpjas aiz kopējas strateģiskās politikas Eiropas Savienībā. Jūs runājat atkal par pastāvīgiem, par pastāvīgiem operacionālajiem štābiem, tas ir 17. punkts. Diezgan um, satiriskā veidā, manuprāt, jūs runājat arī par kopēju drošības uh, un ārlietu politikas atašē kuram būtu jāatrodas katrā delegācijā. Tad šeit ir runa par militāru atašēju. Viss šis teksts eh, ir mm, piekaisīts ar atsaucēm uz kopējo ārlietu un drošības politiku, attiecībās kuru jums nav nekāda mandāta. Eiropas Savienība nav valsts. Tad, kad eh, pavisam nesen bija nemieri Lībijā, sešas Eiropas valstis bija iesaistītas aliansē, un divas no šīm valstīm vispār nebija Eiropas Savienības dalībvalstis. Situācija ir šāda, un te es teikšu pašu svarīgāko. Tad, kad jūs un jūs kolēģi uh, turpināt iesaistīties savās federālisma fantāzijās, uz kurām jums nav nekāda politiskā mandāta, tad, manuprāt, tas ir diezgan smieklīgi, kā jau es norādīju agrāk. Bet ļoti būtiski ir lūkas. Ja šī uh, politika, kam nav nekāda pamata, tiks turpināta, balstoties uz kopēju ārlietu un drošības politiku un kopēju Eiropas armiju, tad uh, īstenībā uh, tā visa sekas būs tādas, kā ASV izies no NATO. Eiropas Savienības dalībvalstis, kuru starpā es ceru šajā posmā vairs nepiedalīsies mana valsts, tad tām nāksies pilnībā paļauties tikai uz pašaizsardzību. Tad kopsavilkumā jūs varat, protams, iegrebt savās fantāzijās par sabiedrības naudu, bet, manuprāt, vislielākā jūsu fantāzija ir šī kopēja ārlietu un drošības politika, un tā apdraud ik viena uh, Eiropas pilsoņa drošību, neskatoties uz to, vai šī valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai nē. Mans ieteikums būtu uh, atbildēt uz uh, šiem izteiktajiem komentāriem, Atkins kungs. Ja jūs to spējat, es, es to apšaubu. Nu, varbūt man ir kaut kādas fantāzijas, bet noteikti es nefantazēju par kaujas grupām. Jūs esat vācietis. Es vēlos jums eh, teikt, ka šīs nedēļas laikā es jums nosūtīšu Lisabonas līgumu. Lielāko daļu no šiem vārdiem jūs atradīsiet Lisabonas līgumā, tā skaitā kaujas grupas. Un tagad es vairs jums nedodu vārdu. Nevis tagad diskusija ir beigta. Mēs esam pieklājīgi cilvēki, mums ir jārunā vienam pēc otra, nevis vienlaicīgi kaujas grupas un um, koordinācija, militārie līdzekļi, tas viss ir līgumā. Tas, ko mēs darījām uh, Āfrikas ragā, bija ļoti labi, un tas nāca par labu Britu kuģniecībai un Britu tirzniecībai. Kopā mēs aizsargājām Britu tirzniecību. Uh, jo kopš kāda laika, vairākas desmitgades, jūs vairs eh, neatrodaties sots kanālā. Tieši tāpēc jums vajadzētu rūpīgi izlasīt šo līgumu. Tas nāks jums par labu, tas ir jūsu interesēs. Es vēlētos norādīt, ka valstu un valdību vadītāji Lisbonas līgumā ir nolēmuši par to runāt, Un, un um, sarunas notiks decembrī samitā, tāpat arī tas tiks darīts iesaistot dalībvalstu parlamentus. Daļēji tā ir Eiropas Savienības atbildības uh, joma, un daļēji tas ietilpst arī dalībvalstu atbildībā. Tieši tāpēc mēs kopīgi esam nolēmuši viens otru informēt ar šādu konferenču palīdzību, lai mēs spētu kontrolēt uh, savas. Uh, atbilstošās um, mm, birokrātiskās un arī administratīvās spējas. Es vēlētos norādīt, ka šā kāda konference uh, arī ir paredzēta Lisbonas līgumā, kā to ir nolēmuši valstu un valdību vadītāji. Uzdāvināšu jums uh, šī līguma eksemplāru. Arī pārstāja palāta Lielbritānijā Westminsterē ir uh, apstiprinājusi, ratificējusi šo līgumu. Uh, Tieši tāpēc es eh, domāju, ka jums vajadzētu arī apskatīties pēc tam, kad būsiet izlasījis līgumu, ka arī NATO parādās līgumā. Un īstenībā te runa par primārajām tiesībām. Mēs esam nolēmuši to darīt kopā ar NATO. ASV vēlas, lai Eiropa būtu spēcīga, spēcīga Eiropa viņiem varēs palīdzēt. Viņiem nav vajadzīga vāja Eiropa. Un to mēs šeit arī darām. Mēs nevēršamies pret ASV, varbūt mēs vēršamies pret jūsu fantāzijām. Danžena kungs. Priekšādātāji, ne nekā daudz, ko pieminējāt, man nav tam, ko jūs teicāt, bet vienais, ko es gribēju teikt, ir, ka mums jāpie, jātu, pieturas pie faktiem, te nerunā ne pa kādām fantāzijām. Godātais deput, deputāts drīzāk lika klajā savas fantāzijas. Lisabonas līgums runā par kopējo aizsardzības politiku, tā ir realitāte, un tā ir realitāte, zem kuras ir parakstījušās dalību valsts. Otrām kārtām Lisabonas līgums izstrādājot šo drošības un aizsardzības politiku kopīgiem spēkiem, nebūtu neapdraud nekāda veida NATO līdzdalība. Nē, dalībvalstis NATO var līdzdarboties e, un var vienlaicīgi pilīties kopējā aizsardzības politikā. Tas neizslēdz viens otru. Un šīm valstīm pilnīgi noteikti ir iespējams viss šis drošības sektors iestrādāt e, kopējā sistēmā. Uh, Otram kārtām es gribu jums vēl arī atgādināt, ka šodien, nu, nu jau kopš trim gadiem, Lielbritānija eh, uz savas teritorijas eh, izmitina izmitina mm, operatīvo štādu, tur štābu šādiem eh, spēkiem, tur ir Britu mm, pārvaldības lokā tas viss notiek, un viņi pie, līdzdarbojas arī mali un tā tālāk, tāpēc jūs nevarat runāt par kaut kādām fantāzijām. Uh, Poterinkungs, arī jūs vēlaties atbildēt uh, Dartmūram? Jā, mēs visi viens otru uztveram nopietni, un tieši tāpēc man būtu divi īsi komentāri Dārtmura kungam. Kolēģi kungs, jūs eh, zināt, ka visspēcīgāk par Eiropas aizsardzības kopienu un tādējādi arī par eh, kopēju Eiropas armiju iestājas eh, Džons uh, Fosters Dallas, kas ir ASV lietu ministrs, viņš darbojās ASV 50. gados. Nākamais, Dartmar kungs, es vienmēr priecājos par Lielbritāniju, es labprāt gribētu, lai Lielbritānija paliek vesela, lai tā nesadalās. Uh, Un ja jūs tik nicinoši izturoties pret eh, Briseli un pret Eiropas Savienību, tad visticamāk, ka Skotija eh, referendumā nolems atdalīties no Lielbritānijas. Ser Robert, priekšsādātāji, es neesmu uh, viens no tiem, kas uzskata, ka vēlas piedalīties kopējā ārlietu un drošības politikā. Taču vienlaicīgi es nevēlos arī pievienoties mana kolēģa no eh, Lielbritānijas neatkarības partijas nesakarīgajiem, eh, nesakarīgajai muldēšanai. Ir skaidrs, ka mēs nevaram apsveikt jau kādus militārus līdzekļus. Šķiet, ka jūs priekšsēdētāji pieminējāt eh, pirātismu un dažādas citas problēmas, kas ir saistāmas ar Āfrikas ragu un arī ar citām teritorijām, kas var slikti ietekmēt eh, tirzniecību Lielbritānijā. Taču, ja mēs vēlamies to visu kaut kādā veidā ietekmēt, tad tas mums ir jādara loģiskā, racionālā, eh, skaidrā veidā. Mēs nevaram šeit balstīties uz kaut kādiem aizspriedumiem. Uh, Es uzskatu, ka e, šāda balstīšanās uz aizspriedumiem ir pilnīgi mm, nederīga. Džefrijs Van Ordens, mans kolēģis, e, ir iestājies par e, kātpu jau daudzus gadus, un viņš ir to darījis visnotaļ racionālā veidā, un viņš vienmēr ir censties um, labi argumentēt un paust savus viedokļus bet šāda bezjēdzīga mūdēšana, kādu bieži vien var dzirdēt Lorda palātā, neko nedod. My Earl, Um, thank you very much for... Lielas paldies! Lielas paldies par to, ka devāt man vārdu un ļāvāt arī citiem komentēt manis teikto. Es vēlētos eh, šeit eh, atsaukties uz 20 tiešiem citātiem no eh, ziņām projekta. Viss, ko es minēju, balstās uz faktiem. Un fakti ir šādi. Protams, ir šai kopējā ārlietu un drošības politika, ir paredzēts nodrošināt arī militāros līdzekļus. Es vēlējos vienkārši uh, atgādināt ārlietu komitejai par šiem uh, pamat faktiem, kas ir iekļauti ziņojumā. Tas, ka tas ir iekļauts ziņojumā, to es nekad neesmu apšaubījis. Vienkārši teicu, ka tam ir pamats būt ziņojumā. Labi, tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir piektais darba kārtības punkts. Es jau eh, redzu, ka Lunačikas kundzei man te raida visnotaļ niknus skatienus. Liels paldies, vēlu jums visu to labāko jūsu turmākajā darbā. Bet eh, mums ir jādod iespēja mūsu draugiem izteikties par punktiem, kas viņiem liekas būtiski. Bet eh, es došu jums vārdu iepazīstināt ar savu darbu kārtības punktu, pirms jums vajadzēs doties prom. Nu, problēma ir tāda, ka uh, Ārējās darbības dienests eh, bija iekļauts darba kārtībā 2016. bet darba kārtība pavisam nesen tika mainīta. Franciska Brantnerē, diemžēl, nevarēja ierasties uz šīs dienas sanāksmi, un man pašai ir jāvada sanāksme 2017. Labi, ka devāt man vārdu kā pirmajai, tāpēc es centīšos uh, pastāstīt par to, kas notika um, ēnu um, referents sanāksmē par kompromisiem. Daži jautājumi ir parādījušies, un šie jautājumi ir būtiski mums un arī mūsu grupai. Pirmkārtām es vēlētos pateikties referentiem par uh, Um, labo darbu uh, kopā ar ēnu referentiem. Es uzskatu, ka tagad mēs esam pavērzījušies lielu solus priekšu. Šeit ir runa gan par kritiku, par Eiropas ārējās darbības dienestu, gan arī mēs uh, šeit tomēr uh, uzslavējam Katrīnu Aštoni, jo viņas paveiktais nebija vienkārši izdarāms. Uh, Es vēlētos arī teikt, ka Eiropas ārējās darbības dienas tomēr ir veicis vairākus pasākumus, un, manuprāt, kompromisos uh, parādās ļoti labi punkti par galvenajiem tematiem. Es vēlētos pieminēt vienu kompromisu grozījumu, tas ir septītais, un uh, Franciska Brantnere man lūdza par to runāt, arī ar Valtjērī kungu jau esmu apspriedusies. Šeit ir runa par uh, Uh, piemērotu struktūru izveidošanu, kas ļautu integrēt konfliktu novēršanu. Brantneres kundze ir ieteikusi to saukt par krīžu pārvaldības direktorātu. Jūs teicāt, ka tai ir jābūt krīzes padomēji. Es domāju, ka ja mēs to sauksim par direktorātu, tad mēs vairāk m, mm, pateiksim, ka šeit ir runa par komandu darbu, par grupām, kas tur darbojas. Šeit nav runa tikai par lēmu pieņemšanu vadošā līmenī. Varbūt jūs to varētu ņemt vērā un izskatīt šādu iespēju, mēs to noteikti augstu novērtētu. Es domāju, ka šādā veidā mēs mazliet eh, niansēsim sākotnējo priekšlikumu. Par pārējiem punktiem es vēlētos atsaukties uz dažiem grozījumiem, kur es ceru mēs iegūsim referentu atbalstu un arī cerams pārējie kolēģi mūs atbalstīs. Komitejā rīt ir Eh, par to jārunā. 134. punkts atsaucas uz elastīgo paaugstināšanu un ārējās palīdzības eh, um, nodrošināšanu. Te ir runa par eh, tēriņiem ārējās palīdzības instrumentos. Agrāk mēs esam saskārušies ar problēmām, jo nebija vajadzīgā elastīguma, lai varētu nodrošināt palīdzību šajos ārējos instrumentos. Cerams, ka kolēģi mūs atbalstīs, lai mēs varētu pieņemt šos grozījumus. Kā jau tika pieminēts, eh, oficiālajās debatēs ir paredzēti eh, drošības un aizsardzības atašai. Tas ir akceptēts arī kompromisos. Mēs vēlētos šeit iekļaut arī uh, to, ka mums ir vajadzīgi ne tikai cilvēktiesību kontaktpunkti, bet arī sieviešu tiesību punkti, jo īpaši ir runa par Arāba pavasara valstīm, ne tikai tur, arī citās valstīs. Arāba pavasarī piedalījās ļoti daudz sieviešu, viņas piedalījās protestos, centās centās vērsties pret diktatoriem un, protams, saskārās arī ar problēmām, tāpat kā citi šo valstu iedzīvotāji. Tieši tāpēc ir ļoti būtiski, lai Eiropas ārējās darbības dienests savās delegācijās nodrošinātu kontaktpunktus, kur sieviešu aktīvistas varētu zināt, ka viņas tur gaida un ka viņām tur sniegs atbalstu. Es ceru, ka jūs tam piekritīsiet. Tas pats attiecas arī uz mūsu 156. grozījumu, kur ir runa par uh, to, ka katrā Eiropas Savienības delegācijā būtu vajadzīgs klimata pārmaiņu un enerģētikas konsultants. Iespējams, ka mēs ejam mazliet par tālu, bet tad, kad ir runa par drošību, tad klimata jautājumi un enerģētikas jautājumi ir ārkārtīgi būtiski, jo īpaši tādās valstīs kā Āfrikā, bet arī Latīņamerikā un Āzijā. Tas uh, ir būtisks punkts ļoti daudziem cilvēkiem. Mums ir klimata bēgļi jau, mēs saskaramies ar problēmām šajā jomā. Es ceru, ka kolēģi atbalstīs šo grozījumu. Vēl kāds punkts, kas atsaucas uz eh, darba struktūru, kā eh, sadarbosies Eiropas ārējās darbības dienests un parlaments, tas ir mūsu iesniegtais 60. grozījums. Uh, Protams, mēs esam eh, vērojuši progresu, eh, mums ir izveidojusies laba sadarbība ar cilvēkiem Eiropas ārējās darbības dienestā, arī ar delegāciju pārstāvjiem, bet ne ar visiem. Tieši tāpēc mēs vēlētos nodrošināt efektīvu informācijas plūsmu starp attiecīgajām nodaļām Eiropas ārējās darbības dienestē, komisijā, delegācijās un arī Eiropas parlamentā, tad, kad tiek gatavot Eiropas parlamenta ziņojumi un rezolūcijas. Tas mums ļaus uzlabot darbu Tāpat līdz šim neesam pieredzējuši, ka atbilstošās nodaļas Eiropas ārējās darbības dienestā, komisijā un delegācijās ņemtu vērā mm, viedokļus un rekomendācijas, ko parlaments ir iekļāvis savās rezolūcijās. Šeit nav runa tikai par cilvēktiesību eh, steidzamības rezolūcijām, bet arī par daudzām citām rezolūcijām. Tāpat arī mēs vēlētos eh, redzēt, eh, kāds ir bijis progress mm, izpildot mūsu izteiktās rekomendācijas. Tas noteikti uzlabotu ne tikai mūsu sadarbību, bet arī darba rezultātus. Pēdējais Eiropas parlamenta mm, viedokļi, kas ir pausti mūsu ziņojumos un mūsu rekomendācijās, eh, tiek mm, ir jāpārstāv kontaktos ar trešajām valstīm. Šos viedokļus tātad vajadzētu paust Eiropas ārējās darbības dienas pārstāvjiem un arī delegācijām. Uh, Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai parlamentāriešiem um, sniegtu palīdzību, tad, kad mums ir misijas trešajās valstīs. Mūsu sadarbība izpaužas dažādos līmeņos, tieši tāpēc mums ir vajadzīga labāka sadarbība nākotnē, un šai sadarbībai ir jābūt labai ar visām iesaistītajām pusēm. Liels paldies, un es atvainojos, man ir, tā, ka tagad jums jāatvadās, jo man ir jādodas prom. Varbūt jums vajadzētu uzklausīt man atbildi, saka Brokkungs. Piemēram, klimata pārmaiņas. Mums ir priekšlikums eh, kultūras eh, konsultantam, sociālo lietu konsultantam tā tālāk. Es domāju, ka tad mums vajadzētu šeit izteikties visai vispārīgi. Mm, arī ārotbiedrības vēlas, lai eh, viņiem būtu savs konsultants, vismaz dalībvalstu vēstniecībās tā ir. Tāpat arī kultūras konsultāts tiek pieprasīts, lai mēs varētu mm, plašāk izplatīt Eiropas identitāti. Varbūt mēs varētu atrast tādu vispārīgāku formulējumu, nevajadzētu teikt tikai, ka tas ir klimata pārmaiņu konsultants. Tāpat arī tas ir atkarīgs no valsts. Iespējams, ka klimata pārmaiņas ir būtiskas Brazīlijā, bet nezinu, vai pilnīgi visās valstīs tas ir sasāpējis jautājums. Uh, Mums, protams, ir jāmēģina mm, kontrolēt šī situācija, mēs vēlamies, protams, būt eh, rentabli. Dažkārt vairākas lietas var apvienot. Mēs nevaram eh, katrai pozīcijai ieviest savu amatu. Ir skaidrs arī, ka mums eh, nav pietiekami labi attīstīta vēstniecība politiskā daļa. Klasiskā veidā te ir runa galvenokārt par tirzniecību un attīstību. Uh, Ņemot vērā pašreizēju finansiālo situāciju, mums te ir jābūt piesardzīgiem. Uzskatu, ka attiecībā uz elastīgumu mēs varētu vienoties, to mēs varētu saglabāt. Mans kolēģis Kvaltjērī ir izteicis priekšlikumu attiecībā uz sieviešu tiesībām esam sagatavojuši kompromisa grozījumu šajā jomā. Viņš iespējams vēlāk varētu paskaidrot, ko viņš ar to ir domājis. Es domāju, ka mēs esam šeit raduši vajadzīgo risinājumu. Par krīžu pārvaldību es nevēlos šeit veidot jaunu direktorātu. Šeit ir runa par to, ka no dažādām vietām sanāk kopā cilvēki un par kaut ko cīnās. Šeit nav runa par jaunu nodaļu vai jaunu struktūru vienību uh, dienestā. Šeit ir runa par lēmumu pieņemšanu. Lēmums uh, galu galā pieņem uh, augstā pārstāve. Šeit ir runa par viņas konsultēšanu, par um, atbalsta sniegšanu viņai, par um, dažādu jautājumu koordinēšanu. Un ja komisija un padomē sniedz viņai atbalstu, tad viņa to arī varēs izdarīt. Taču viņa šeit ir galvenā. Mums, protams, iespējams vajadzētu mm, pateikt, vai šeit ir runa par koordinēšanu vai par konsultēšanu. Uh, Eh, krīzes padomē bija viens no ieteikumiem. Šādu priekšlikumu sniedz arī savā Frankas kungs, tātad šeit ir runa par statistiskās plānošanas centru. Mēs vēlamies eh, no tā izvairīties, tāpēc, ka šāds strateģiskās plānošanas centrs jau um, darbojas eh, Helga Šmitas vadībā. Mums ir vajadzīgs jauns formulējums, bet direktorāts nav pareizā vieta. Šķiet, ka būšu atbildējis uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Un varbūt uh, jūs tagad varētu doties citur risināt citas problēmas. Došu vārdu tagad Anemī Neicai Oitenbrokai no Aldi grupas. Roberto, ja jūs vēlaties izteikties, tad uh, vienkārši paceliet roku. President, uh... priekšsēdētāji kungs, savas delegācijas vārdā sākumā es gribētu pateikties abiem referentiem. Paldies par lielisku paveikto darbu un labo sadarbību mūsu starpā. Es patiešām augsti vērtēju to, kā jūs strādājat un mēģinājāt ņemt vērā un iestrādāt un risināt mūsu paustās bažas savos kompromisa grozījumos. Kopumā runājot, tas nozīmē, ka mēs pilnībā varam piekrist šim teksta projektam. Ir tikai daži pavisam nelieli grozījumi, ko vēl jāizteno, bet pēc būtības vairs problēma nav. Iedrīkst, ja gribētu izmantot šo iespēju un sveikt jūs mūsu delegācijas vārdā. Mūsu delegācijas vārdā paldies Baranesei Aštonai un viņas komandai par to, ka izdevās panākt vienošanos starp Serbiju un Kosovu, kas ir patiešām vērā ņemams sasniegums ko ir paveikusi viņa un ārējās darbības dienests un arī attiecīgo divu valstu premjeru. Un arī tas parāda, cik vērtīga ir šī jaunā struktūra. Tomēr, ja drīkst, gribētu brīdināt būt piesardzīgiem attiecībā uz to, ko minēja kolēģis Lunačeks no zaļajiem. Manuprāt, Broka kungs vēršos šobrīd pie jums kā referenta. Manuprāt, jums tiešām taisnība norādot uz to, ka būtu kļūda šobrīd lielā mērā palielināt pārstāvju skaitu un šo kontaktpunktu skaitu, jo beig beigās mums būs daudz delegāciju, kas nesastrādēsies kopā, katrs strādās pie sava. Um, pie sava centra un ne, nedos savu ieguldījumu kopējā stratēģijas izveidē, bet tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Ja vēlamies, lai rezultāts būtu reāls un labs. Tādēļ mēs atbalstām šo teksta projektu. Pamatā tas arī viss. Lielas paldies vēlreiz par mūsu lielisko sadarbību. Thank you very much. Lielas paldies. Jā, patiešām jums taisnība, ja runājam par ekspertiem, tad vienmēr ir jārīkojas pareizi, lai nebūtu pārpratumu. Tagad uzklausīsim ēnu referentu Šāls Tenoku, vai viņš ir šeit, Fonokungs? Uh, thank you very much, Chairman. Um... Man ordena kungs, paldies priekšsēdētāji. Daži komentāri arī no manas puses. Priekšsēdētāji, domāju, jūs noteikti zināsiet, ka no vienas puses ir daudzi, kas grib padarīt uh, Eiropas Savienības delegācijas par pilntiesīgām vēstniecībām. Un redzu, ka arī jūs mājat ar galvu. Bet, uh, nu, citi kritiski vērtē šādu pieeju, jo tas ir lielā mērā saistīts ar Eiropas Savienības lomu nākotnē. Eiropas Savienība kā pilntiesīgu spēlētājus pasaules skat skatuves Ja mēs to padarītu par pilntiesīgu vēstniecību, tad tur būtu jāņem vērā arī citas vēstnieku funkcijas citās jomās, kultūras, lauksaimniecības aizsardzības un tā tālāk. Bet priekšsēdētāji ceru, ka jūs arī saprotat, ka ir arī daudzi, kas iebilst pret šādu pieeju. Un iebildumi izskan daudzos līmeņos. Kas attiec uz politisko līmeni, tad tas neizbēgami ietekmē suverēno dalībvalstu pārstāvību tīri praktiskā līmenī, jāsaka, ir jāpaturprāt arī finanšu aspekti. Situācija ir tāda, ka Eiropas ārējās darbības dienests ir visai dārgs luksus pasākums, un pēc definīcijas tas mums nav nepieciešams. Es patiešām ceru, ka šīs ambiciozās idejas attiecībā uz jaunām struktūras funkcijām, ka tiks paturēts prātā arī tomēr um, ekonomiskais klimats šī brīdi situācijā, uh, un jūs domāsiet par šo priekšlikumu pieņemšanu tikai tad, ja paturēsiet prātā, ka būs tad samazinājumi citās jomās, lai šos līdzekļus kaut kur iegūtu. Un varam atzīt, ka jā, reizēm ir ļoti vērtīgi, ja dalībvalsti, 27 dalībvalsts var vienoties par ārpolitikas in iniciatīvu, ka no otras puses reizēm, nu, tur pietiktu ar um, darb, tādiem koordinētiem darbiniekiem padomas līmenī un varbūt nevajag šādu jaunu atsevišķu milzīgu struktūru, kāds šobrīd ir ārējās darbības dienas. Paldies. Uh, Jā, iespējams, ka labāk būtu uzklausīt tagad arī pārējos kolēģis un tad es sniegšu atbildi kopā. Paldies, priekšsēdētāji. Submitted 10. Es esmu iesniedzis desmit grozījumus jūsu ziņojumam. un ar prieku uzzinātu, kāda ir jūsu nostāja pret šiem grozījumiem, jo izplatītajā dokumentā, kas visiem ticis izdalīts, redz tikai vienu no tiem pie 13. kompromisa grozījuma. Ja salīdzinām abus tekstus, nu, mana personīgā nostāja ir tāda, ka šis kompromiss numur 13 patiesībā neietver manu grozījumu 178 par geogrāfisko līdzsvaru, tā lai visiem būtu skaidrāks. Es īsti nesaprotu, kādēļ mēs nevaram atkārtoti iekļaut to pašu, par ko esam nobalsojuši jau pirms diviem vai trim gadiem. Kādēļ nevaram to iekļaut mūsu rezolūcijā? Tā, tas ir tas pats jautājums, ko piedāvājam pirmoreiz, tad pat sākumā runājam par ārējās darbības dienestu un geogrāfisko līdzsvaru tur. Tad gribētu jautāt, kad iegūsim referentu nostāju par šiem grozījumiem, jo kā, kā tāds mums tas nav zināms, balsošana ir rītdien, procedūra ir visai tāda ātra un steidzama, un tādēļ ne visiem, kas ir iesnieguši grozījumus, ir bijis iespēja paust savas bažas. Es, ne, es nezinu arī, vai ēnu referenti ir tikusies par šo jaut, tikušies runāt par šo jautājumu, un ja mēs runājam par, par to šodien, balsojam rītdien, tad, nu, ar procedūras caurskatāmību ir nelielas problēmas. Un attiecībā uz vienīgo grozījumu no manas puses, ko esat pieņēmuši, tad, manuprāt, manis iesniegtais 178. grozījums patiesībā neatspoguļojas jūsu piedāvātajā 13. kompromisa grozījumā. Paldies! Chairman, thanks very much indeed. Um, I, I just having listened. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs uzklausījām pavisam uh, īsu diskusiju iepriekš un pamanīju, ka Džefrī Van Ordena kungs savā komentārā vienkārši gribēja um, paust savu nostāju, kurai nevienmēr mēs piekrītam. Un arī šajā jautājumā, manuprāt, viedokļi atšķiras. Ne tik lielā mērā saistībā ar ārējā darbības dienesta principu, bet jautājums par to, vai tas darbojas. Uh, Nav nekādu šaubu, ka mums ir patiešām lielas bažas šobrīd par izmaksām. Un jautājums, vai izmaksas ir pamatotas priekšsēdētā, arī jūs noteikti atcerēsieties, ka Lordu palātas apakškomiteja ieradās pie mums un konsultējās ar mums komitejā par šo pašu jautājumu. Un viņa pēc tam publicētajās, pu, pu, publicētais ziņojums nebija nemaz tik uh, strikts, kā es biju gaidījis, jo arī uh, Viņi norādīja, ka izmaksas ir tas, tas lielākais bažu cēlonis. Tomēr ir zinām gadījumi, kad struktūras, kas pārstāv Eiropas Savienību, nu, reizēm tie nav brītu diplomāti, bet ir citi augst līmeņa diplomāti, kas nes lielu pienesumu Eiropas Savienības sasniegtajam. Tādēļ šobrīd uh, varbūt nedaudz tikai vēlētos norādīt uz šo otru viedokli un teikt, ka valdības politika apvienotajā karalistē un konservatīvo pārstāvu politika apvienotajā karalistē ir agnostiska attiecībā uz ārējās darbības dienesta vērtību, bet mēs neiebilstam principā. Bet mēs vienkārši pēc idejas piekrītam, ka ir zināmas bažas saistībā ar izmaksām, un tam ir tam jābūt pamatprincipam, kas mūs vada. Paldies! Well, as I am the coordinator, I will speak officially on behalf of the group. Uh... Paldies. Es kā koordinātors šobrīd vēlētos arī izteikties grupā. Un sanāk tā, ka mūsu grupas nostāja tāda pati kā apvienotās karalists valdībā. Tā pamatīdēja ir tāda, ka mums jādomā par līdzsvaru, jo ārējās darbības dienas nu jau darbojas kādu laiciņu. Pēc idejas mēs to varam atbalstīt, esošajā veidolā. Tomēr mēs gribētu redzēt arī pievienoto vērtību budžeta neutralitāti, fokusu punktu, koncentrācijas punktu maiņu un ir jādomā arī par uh, līdzekļu sadalījumu. Tomēr jāsaka vairākas jomas, uh, kā piemēram Prištinas un Bel Belgradas dialogs. Šeit jāsaka tiešām paldies Katrīnai Eštonai. Un es nedomāju, ka viena dalībvalsts būtu kaut ko tādu panākusi ar savu vienas dalībvalsts spēku saistībā ar uh, um, līguma parakstīšanu. Arī sankcijas Irānā, tās ir bijušas ļoti noderīgas, lai izvairītos no kodola um, attīstības nevēlamā virzienā. Arī šeit domāju, ka viena valsts to nebūtu panākusi. Jādomā arī par cīņu pret pirātismu Āfrikas ragā. Uh, atceros pirms dažiem uh, mēnešiem, ka Somālijas uh, ministrs uh, um, vērsās pie mums, un mums ir jādomā par situāciju Malī un Somālijā, un arī tur viena dalībvalsts neko daudz nepanāks. Tādēļ kopumā runājot, mēs varam atbalstīt šo struktūru, bet beigu beigās visām dalībvalstīm kā suverēnai nācijai ir jābūt iespēja paust arī savu nostāju. Un apvienotā karaliste, Polija, Čehija, uh, visu mūsu delegāciju pārstāvi ECR uzskata, ka ārējās darbības dienestam vajadzētu nodrošināt labāku pievienoto vērtību katrai valstī. Īpaši domājot par uh, budžeta um, samazinājumu ārlietu ministrijās. Nu, šobrīd vēl neredzu pietiekamus rezultātus un pierādījumus, ka ir bijusi, bijuši samazinājumi delegācijām. Nu, jā, tieši šādus rezultātus mēs gribētu redzēt. Well, course, Protams, katra valdība šobrīd grib samazināt budžetu un izdarīt ietaupījumu, un mēs gribētu redzēt reālus pierādījumus, ka ārējais darbības dienestam ir konkrēta veida, kā nodrošināt papildus vērtību. ECR nostāja nav naidīga par sevi mēs vēl neesam tā īsti sapratuši, kopumā atbalstām, tomēr mūsuprāt ir jābūt iespēja arī paust konstruktīvu kritiku un pieprasīt budžeta neutralitāti un labāko pievienoto vērtību par ieguldītiem līdzekļiem. Paldies! Thank you. Paldies, kolēģi! Nu, ļaujiet varbūt man jums tā arī atbildēt uz jūsu pieminētajiem jautājumiem un varbūt nedaudz arī paskaidrot atsevišķus kompromisu grozījumus vai mutiskos grozījumus, ko jūs redzat savā priekšā un kas nāk no mums. Par šiem fokuspunktiem, jau kontaktpunktiem runājiet. Nu, es nezinu, te man nekas īsti nav piemetināms tam, ko teica Elmārs Broks, ja mēs mēģinam rast visaptvarošu pieeju, kas nokārt nozīmē to, ka šie jautājumi ir jāapkopā un jāizvērš no pārklāšanās, un ja mēs multiplicēsim šīs funkcijas, ka rezultātā, lūk, tiks atsevišķi skatīts katrs politikas, tad mēs nenodrošināsim visaptvarošu pieeju, ne, mēs tikai multiplicēsim visus šos pasākums un panāksim pretēju nekā to, ko mēs faktiski vēlējāmies eh, panākt tajā brīdī, kad veidojām ārējās darbības dienestu. Un tāpēc, kas attiec uz šo atbilstīgo struktūru, nu tad jāsaka, mēs, protams, nāk, nākam klējā kompromisiem. Kompromiss par, šo, par šīs struktūras nosaukumu ir jau solis tālāk. Tātad vispirms ir pati struktūra jāapstiprina, un tad noejam nu tajā virzienā, varbūt ko zaļie vēlas redzēt. Tas, protams, nav gluži viņu eh, formulējums un viņu priekšlikums, nē, jo te runājam par kompromisu, bet mēs tiešām eh, uzskatām, ka vajadzētu tādu struktūru un uh, veidu, kas ļautu uh, tieši tā kā to pašreizējos grozījumos paredz par krīzi, tad tādu pamatu, kur būtu iesaistīti dažādi spēlētāji, kas darbojas krīzes pārvaldības jomā un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka šis kompromiss ir labs. Viņš, protams, nav simtprocentīgi zaļo pozīcijas atspoguļojums, bet domāju, ka tas tomēr varētu būt pieņemams. Grūti to formulēt šobrīd citādāk, ja vēlamies atbalstu no citām pusēm. Priecājos arī, zin, tāpat konstatēt, ka Alde grupa ir apmierināti ar darbu, ko darām. Es turklāt ārkārtīgi priecājos arī par ieguldījumu, ko viņi deva šai darbā, un gribu uzsvērt, ka tā kā mēs ietveram šeit arī mutisko kompromisa grozījumu ar atsaucību uz, atsauc uz pārejas klauzulu, tāpat arī iespējumu nākotnes nosaukumu maiņu šim dienestam. N tie ir divi priekšlikumi, ko esam saņēmuši no Alde. Uh, Tad tālāk, kas attiecas uz sarieša vojska novērojumiem, nu, te var teikt, lūk, protams, ka kompromiss pilnībā neatspoguļo jūsu grozījumu, citādi jau tas nebūtu nekāds kompromisms, vai ne tā, tad jau nebūtu vajadzīgs kompromiss, vienkārši pielikt plusiņu pie jūsu grozījumu. Šis ir kompromiss, bet tas ir kompromiss, kas ņem vērā vienu būtisku elementu jūsu grozījumā, respektīvi nepieciešamību visiem pasākumiem Eh, ietvert geogrāfisko pārstāvību. Tātad uzsveram šo nepieciešamību, ka, lūk, pasākumos šai geogrāfiskai pārstāvībai jātop ņemtā vērā. Tas ir ļoti spēcīgs koncepts, un tas ir paņemts no jūsu grūzīm, protams, te nav iekļaut jūsu grūzīm otrā daļa, tāpēc, ka tas ir kompromiss, bet es domāju, tāpat laikā kompromiss ir labs, un paiet jums solīt pretim, vai ne tā, es tiešām. Uh, Nu, grib, domāju, ka nekas ciešāks eh, nu, nevarētu saņemt vairākumu atbilstu parlamentā. Es domāju tāpēc, ka tagad lūk vairākums par kompromisu varēs nobalsot. Mēs, protams, esam dažādos mirkļos jau par visu kaut ko balsojuši, tāpēc kaut kādas priekšstats jau mums rodas, par ko varētu kompromiss tikt panākts un ko ne. Uh, Nu, lūk, tātad šeit mēs prasām, lai visos nepas, nesiet, nepieciešamos pasākumos tik nodrošināta geogrāfiskā pārstāvība, un tā ir spēcīga koncepcija mūsuprāt. Kā jau Elmārs Broks ierosināja? Mēs ieros, mēs lūk, sakām arī ņem, vēlamies ņemt vērā uh, grozījumu par citu formulējumu, jo mums ir ārkārtīgi garš saraksts ar uh, dažāda veida pārstāvjiem, dažādos līmeņos un tā tālāk, tas nebūtu līdzsvaroti. Bet koncepciju varam šeit iekļaut, tātad, lai nebūtu šis jautājums par nepietiekamo sieviešu klātesību vecākās pozīcijās un amatos. Uh, un tā tālāk. Tāpēc domāju, ka vispārīgi runājot darbs, ko esam paveicis, kurš strādāju pie kompromisa grozījumiem, ir veiksmīgs. Mēs esam centušies ņemt vērā lielāko daļu ierosinājumus par grozījumiem. Protams, te ir arī tādi konkrēti atsevišķi punkti, kur no viedokļa atšķirs, un to mēs varēsim izšķirt tikai un vienīgi ar balsojumiem. Tā, piemēram, ir tāda grozījuma, kas ierosina tādas lietas, kas, manuprāt, eh, nav jāietver šajā ziņojumā ideiski. Nu, piemēram, sarunas turpinās par finanšu instrumentu un tā tālāk, un tur būtu atbilstīgi šādi grozījumi jāiesniedz. Protams, ir arī budžeta jautājums, nenoliedzam, bet šis ziņojums jau nav par budžetu, un tāpēc visi šie jautājumi par budžetu neutralitāti, palielināšanu, samazināšanu savukārt arī būtu jāskata citā procedūrā atbilstīgā veidā. Šis ziņojums ir konkrēti tieši par, par eh, regulas pārskatīšanu attiecībā uz ārējās darbības dienestu, un tāpēc atzinīgi vērtē tā konstruktīvu pozitīvo priekšlikumu, ko izteica arī EKR, nu pats savā attieksmē. Nu, un, protams, tad uh, ir nenoliedzami dažādi veidi domstarpības par to jau, ne, to nevar noliegt un to nevajag noliegt. Nu, es nezinu, vai te bija vēl kādi punkti, par ko man vajadzēja runāt, bet, ja ne, tad varu dot vārdu mūsu priekšlēdētājiem, lai viņš šīs diskusijas noslēdz. Paldies priekšādātājs arī Švojs, kas turpin, es tikai gribēju pieminēt, kas neesmu apmierināts ar to, kādā mērā mans grozījums ir ietverts kompromisā. Jautājums šeit ir ļoti nopietns, jo jūsu ziņojumā gal galā mēs atgriežamies no parlamenta paustās nostājas, kad tas lēma par to 2010. gadā. Un ja mēs tā turpināsim darīt, tad es gribu zināt, kāpēc. Kāpēc tad netiek paredzēts atbilstīgs laiks un mehānisms, lai šo jautājumu apspriest, jo mēs taču šodien jau spriežam, rīt jau balsosim un nav pilnīgi nekādas iespējas un laika diskusijām. Nu, kā jau teicu, nebija arī jānu referentu tikšanās noorganizētas. Un tāpēc es saprotu, ka šī ir pātrinātā procedūra, bet vai tas ir tāpēc, lai novērstu visādi veidu diskusijas, tas nav labi. Otram kārtām Galtierīkungs. kungs. Pat ja šī eh, reducētā forma no mana grozījuma, no grozījuma jūs aizstājat šeit vārdus ar eh, nu, dažādiem no reprezentativity ar representation, tas maina šī priekšlikuma jēgu. Es tomēr gribētu, lai šeit atspoguļojas realitāte. Jo, lūk, jo es norādu, ka to pieprasa 68. un 68. Eiropas parlamenta lēmuma pants, un te atsaucamies 2010. gada dokumentu, tāpat arī jāievieš atbilstīgi konkrēti pasākumi, kas paredzētu regulāri, lai e, koriģētu geogrāfiskās nelīdzsvarotības, kas joprojām pastāv un šobrīd nav novērojams progress, ir tīpaši attiecībā lūk uz geogrāfisko pārstāvību. Es turklāt šeit gribu jums atgādināt par diviem dokumentiem. Viens no tiem ir juridiski saistošs, tas ir sastais padomus lēmuma pants, kas tika pieņemts pēc mūsu nostājas paušanas, kur teikts, ka uh, ārējās darbības ienestā vietu sadalījumam jābūt uh, noteiktam attiecībā uz pa, uh, pieredzi, ģeogrāfisko pārstāvību un tā tālāk un tā joprojām runātājs citē šo dokumentu. Uh, Un pārskata dokumentā šis jautājums būs jāapskata, tāpēc mums uh, ir jā, jāinformē Eštons kundz par to, ko, esam, dom, ko vēlamies, lai viņa dara. Un te ir jābūt par specifiskiem konkrētiem pasākumiem, kas novērš dzimumu nelīdzvarotību. Tas pats tiek teikts dokumentā par, e, ar Eiropas parlamentu nostāju kur septītajā punktā teikts Lūklis uzskata, tātad Eiropas parlaments uzskata, ka papildus specifiski pasākumi, kas paredzēti 6.6. punktā padomas lēmumā, eh, geogrāfiskās un dzimuma līdzsvaru nodrošināšanai būtu jāveido tā, ka tie ietver dažādu veidu pasākumus, kas paredzēti tieši konkrēti padomas regulā 401, 4, 2004. Visi dati savukārt liecina, ka šāda veida progress geogrāfiskā līdzsvaru nodrošināšanā nav gūts un situācija nav uzlabojusies pirms trim gadiem tika pieņemts lēmums, ja šādu uzlabojumu nav, tad jābūt korģējošiem pasākumiem. Un tāpēc tas ir pilnīgi skaidri un acīm redzam, ka mums kā parlamentam vajadzētu attiecīgi pieprasīt šādus korģējušus pasākumus. Ja to nedarām, tad mēs mainām politiku un savu nostāju. Un šī iemesla pēc, un pilnībā, protams, apzinos, ka šeit nonākam zināmā tādā pretrunīgā situācijā, es ierosinu lēmumu eh, rītdienas balsojumu pārcelt uz vēlāku laiku un piešķirt mums vairāk laika apsvēru, apsvēršanam, diskusijām. Jo, Galtjērīkungs, jūs jau šeit atkāpties no kompromisa, kas tika panāts, un jūs atsakāties no dažādu veidu koncesijām un pieļāvumiem, kur, par kuriem vienojāmies pirms tram gadiem. Tas nav atbilstīgi. Jā, nu jau jūs runājat, Jažamovs kungs, ļoti ilgi. Priekšādātājs turpina. Es jau sarunas pusē šitī jūs sapratu un pēc tam atkal vairs jūs nesapratu. Paldies, priekšādātāji. Gribēju arī izmantot šo iespēju, lai paskatītos uz faktiem, kas saistīta ar šo konkrēto jautājumu. Valtērī kungs par to runāja attiecībā lūk uz šo geogrāfisko līdzsvaru pamatojot, viņš to darīja, pamatojoties uz datiem, kas nāk no ārējās darbības dienesta, un tie ir no 2010. gada, un eh, arī pašreizējā gada. Manuprāt, šie dati norāda, ka joprojām līdzsvars tiešām nav sasniegts. Līdz tam vēl tālu. Saskaņā ar geogrāfiskā līdzsvara principu 25% pārstāvju pārstāvības vajadzētu nākt no jaunajām dalību valstīm. Es saprotu, ka tā ir tīrā matemātika un nav realitāte, un tomēr. Toreiz tas bija 10%, un šobrīd tas arī ir 10%. Tas nozīmē, ka nav bijis nekādu pārmaiņu. Un tie ir leģitīmi ir uzdot jautājumu, kā tad tādā gadījumā šāda veida lēmums padomē var netikt in, in, īstenots. Kā tad parlamenta nostāja var pārvērst realitātē? Jo tad, kad es lasu šo dokumentu un datus, piemēram, 35. punktu ziņojumā, Tur tiek runāts par intensificētiem centieniem, pastiprinātiem centieniem, lai sasniegtu labāku dzimumu geogrāfiskās izcelsmes līdzsvaru, pienācīgi ņemot vērā nopelnus un kompetences. Un tas ir viss, kas šeit par šo jautājumu teiks. Tāpat laikā mēs ļoti labi atceramies, cik ļoti kaismīgas bija diskusijas par visiem šiem jautājumiem pat šajā komitejā toreiz 2010. gadā. Un tāpēc varbūt grozījumos mēs varētu izmantot šo iespēju, lai piedāvātu atbilstīgāku risinājumu arī tiem, kam ir iebildes un pre, pretestība pret šiem jautājumiem. Es redzu, ka Potrinkungs smaida. Nu, viņš līdz ar to, protams, var man apstiprināt, ka šie skaitļi, ko, kas, ko mēs redzam slējās, faktiski šķiet tādi mazliet nesaskanīgi. Nu, es nezinu, ar ko jārunā par šo lietu. Paldies, turpina priekšādātājs. Pirms es dodu vārdu tālāk. Eh, nu, komisijas patvērums grib vispirms teikt, ka mums debatas šeit komitejā jau ir bijušas par Gvaltērī Broka ziņojuma. Un, Jačak, ja jūs nebija klāt, Ježek, mm, Bovs kungs, jūs nebijat klāt, tad tur neko nevarīt. Bija arī Jānu referenta tikšanās pagājušu nedēļu un mēs visi bijām pilnīgi viensprāts starp ēnas referentiem. Varbūt jūs netikāt aicināts, tāpēc, ka jūsu ēna ir tik plaša. Bāls no zāles, ja zinu, Balska kungs bez mikrofona turpina. Nē, ēnu referentu tikšanās notika, saka Broka kungs pagātnē. Jūs taču nesat tautas partijas ēnu referents šajā jautājumā, vai tad jūs esat ēnu referents? Nē, jūs nesat ēnu referents. Sanāksme jau tik ceturtdien no rīta. Tas bija, tā bija ēnu referentu sanāksme, kad es aicinu ēnu referentu, tad es aicinu tikai ēnu referentu, nevis vēl visus cits iespējamos cilvēkus. Patrik, jums vārds. Priekšādātāji, paldies, liels paldies, ka devāt iespēju mums izteikties, lai mēs varam komentēt šo eh, visādā ziņā ļoti izcilo ziņojumu projektu, kas, mūsuprāt, nāk ļoti atbilstīgā laika posmā, jo augstā pārstāve Eštons kundze tieši šobrīd beidz pārdomas par pārskatīšanas jautājumiem un iesniegs ziņojumu šīs vasaras otrā pusē, šķiet tas varētu būt jūnijā vai jūlijā, un es zinu, ka viņš šobrīd ar nepacietību gaida arī tālāk sazināties ar jums par parlamentu, uzzināt jūsu domas tad, kad jūs strādāsiet tā pie šī ziņojuma. Vispārīgi runājot, šai ziņojumā ļoti daudz runāts par svarīgām tēmām un pilnīgi noteikti pašos pamatos vēršas pie tām problēmām, pie kā arī iekšēji šobrīd, kur iekšēji jau šobrīd cenšamies risināt. Un, nu, piemēram, lūk šī krīzes pārvaldības struktūras jautājums par to, kā nodrošināt atbilstīgāku, lielāku saskaņotību un labāku strateģisko plānošanu kopumā. Tāpat arī jā, svarīgais jautājums par to, kā sadarbojamies ar citām iestādēm Eiropas parlamentu, protams, Eh, gan šeit, mūsu mītnes vietā, gan citur, gan arī tajā, kā delegācijas varētu arvien vairāk atbalstīt parlamentāriešus, kas dodas uh, apkārt apmeklējumos uz citām valstīm pasaulē. Un uh, gribu norādīt, ka progress pēdējā laikā tieši šajā jomā ir gūts, par to var jums stāstīt arī sīkāk. Ļaujiet man pāris komentāros izteikties arī par šiem kontaktiem, fokus punktiem, par ko jūs runājāt. Ir ja tīpaši ņemot vērā to, ka ierobežot resursi, un jūs priekšādātāji par to runājāt, un ņemot vērā, ka prioritātes, kas mums ir īstenībā noteiktas, ir eh, šobrīd jau uh, tādas, ka mums ir jāņem vērā pieaugušās politiskās eh, atbildības jomas, taču jūsu pieminētā vispārīgākā pieeja, manuprāt, ir laba. Jābūt tādiem cilvēkiem, ar kuriem var sazināties svarīgos jautājumos, cilvēktiesībās, sieviešķiesībās, citos jautājumos, bet tāpat laikā neiedziļinoties, eh, neveidojot tādu kā pārlieku amatu vietu multiplicēšanos, tā ka katrā delegācijā tagad būs kaut kāda konsultāta, tas būtu pārāk daudz cilvēku un tas būtu grūti pārvaldāmi. Nu, varbūt es varu jums komitejai būt palīdzīgs ar savu pēdējo komentāru. Tas attiec uz diskusijām par geogrāfisko līdzsvaru. Kā jau komiteja droši vien ļoti labi zina, tad liela daļa no darbiniekiem, kas darbojas ārējās darbības lietu dienestā un attiecīgi arī budžets, e, šim dienestam sākotnēji tika pārnests no padomas sekretariātu un Eiropas komisijas struktūrām. Un tur, protams, vēsturiski iemeslu dēļ, diemžēl, diemžēl, kolēģi no jaunajām dalību valstīm nebija tik plašā mērā pārstāvēti. Es domāju, ka mēs esam izdarījuši tomēr kaut kādus centienus, esam guvuši zināmas panākums pēdējos pāris gados un esam palielinājuši jauno dalību valstu pārstāvju skaitu uh, ierēģņu vidū visos līmeņos organizācijā. Nu, kaut vai, eh, nu, lai jūs, lūk, jaunākie, svaigākie dati, mūsu aprēķina liecina par to, ka ieņemam vērā arī tos darbā pieņemšanas eh, procedūras, pie kā strādājam šobrīd, tad vajadzētu būt 18% no mūsu dienestā ierēģiem, 16% no AST eh, līmeņa nāks tieši no tām dalībvalstīm, kas pievienojās nesen. Uh, visnesenāk. Un, ja salīdzināsiet šos skaitļus ar tiem skaitļiem, kas atbilst kopējiem iedzīvotājiem skaitam jaunajās dalībvalstīs kopumā, tad redzēsiet, ka, lai arī zināms deficīts joprojām pastāv, un mēs līdz ar to turpināsim darbu pie šiem jautājumiem, lai izpildītu augstās pārstāvis saistības un pārliecinātos, ka pastāv adekvāta klātbūtne arī no jauniem dalībvalstīm, tad tomēr es gribētu teikt, ka panākumi ir gūti, un šie, šo skaļu izpēti jūs komiteja varētu atklāt, ka progress tiešām ir gūts, Un ir pāris, protams, dalību valstis eh, to starpā, kas nesen pievienojās, eh, tāpat kā arī pāris dalību valstis no vecajām dalību valstīm, kas netiek īpaši labi pārstāvētas un kur šie skaitļi neatbilstīt kā tomēr eh, tai proporcijai, kas sākotnēji būtu saskaņā ar iedzīvotāju skaitu paredzētu. Mēs šiem, šiem jautājumiem konstanti strādājam, bet es vienkārši gribēju teikt, ka ļoti daudzos gadījumos uh, lielākais apsvērums darbinieku pieņemšanai darbā, protams, ir tas, ka mēs meklējam tos spožākos, tos gudrākos prātus, eh, lai viņus ieceltu par ierēģiem. Un domāju, ka mūsu rekrutēšanas darba pieņemšu procedūras gaitā esam parādījuši, ka ir iespējams nodrošināt eh, gan šo principu, gan arī vienlaicīgi nodrošināt geogrāfiskās izcelsmes eh, līdzsvara principu vismaz tik, tik tālu, cik tas ir iespējams tā neaizmirstot tos svarīgos mērķus, kas saistīti, piemēram, arī ar dzimumu līdzsvaru. Un tāpēc priekšsādātāji kopumā var teikt, ka priecājos par šo iespēju izteikties par šo ziņojumu un domāju, ka šīs komitejas darbs ir ļoti liederīgs, kā arī parlamenta darbs, protams, un tas ļauj mums, Eiropas ārējās darbības dienestam, turpināt darboties tālāk. Jūs atbalsts ir nenovērtējums. Ceru, ka arī turpmāk varēsim tādā pašā garā turpināt sadarbības. Īpaši pateicīgs vienam vai diviem deputātiem, kas pieminēja arī sasniegumus, ko esam gūti guvuši un ko gūs augstā pārstāve pavisam nesen. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi gal, galā izvērtēt arī šī dienesta panākumus. Un tas, es domāju, var ļoti labi parādīt šo pievienotās vērtības apjomu. Tātad to atbalstu, ko varam piedāvāt nacionālajiem diplomatiskajiem dienestiem un progresu cerams turpināsim gūt. Šis mūsu dienests ir jauna struktūra, bet es pilnīgi noteikti centīsimies arī turpmāk uh, attīstīties atbilstīgi Lisabonas līgumā noteiktiem principiem. Paldies! der Roberto und ich werden uns. Uh, Roberto un es uh, vēlreiz paskatīsimies uz šo geogrāfisko līdzsvaru, paskatīsimies vējiem pareizajā virzienā. Šeit nav no problēma tikai ar jaunajām dalību valstīm. Uh, jūs, uh, jū, uz jūsu teikto attiecas arī Vācija, jo arī Vācija nav pietiekami labi pārstāvēta. Arī to mums vajadzētu šeit pieminēt. Un, protams, es varētu šeit pilnībā atbalstīt sajerušas Sarjuši poļski. Vesela rinda dalībvalstu pieprasa, lai šajās konstatācijās tiktu iekļaut arī delegāciju vadītāju, lai delegāciju vadītāju nominēšanā piedalītos mm, dalībvalstis. Tas nozīmē, ka šeit lēma pieņemšana vairs nav tik vienkārša. Atcerēsimies, ka pārējais posms jau ir beidzies, tāpēc mums ir jādomā par iespēju no institūcijām mm, piešķirt kvalificētus cilvēkus augstajai pārstāvei. Protams, eh, tas var notikt arī konkursu kārtībā līdz jūlijam, piemēram, arī poļu ierēģi var mm, paskatīties šajā lapā un pieteikties. Tas pats attiecas arī uz eh, citiem amatiem. Es vēlētos atkārtināt, ka mm, tas nav tik vienkārši, ka varētu šķist. Protams, ka mm, pāries posms jau ir beidzies. Uh, Tieši tāpēc varbūt vajadzētu pārņemt eh, parasto uh, darbā pieņemšanas procedūru un tādējādi varētu nodrošināt uh, vajadzīgos darbiniekus. Uzskatu, ka šis sākuma punkts nav uh, pareizs. Vai mēs šeit rakstām pārstāvniecības vai pārstāvi, tas varbūt nav tik būtiski. Uh, 6.6 un arī 6.8 punktā mēs esam to ņēmuši vērā. Tas pats attiecas arī uz dzimumu līdztiesības jautājumiem. Arī šeit mums vajadzētu paskatīties uz mm, iesniegtajiem grozījumiem. Es ceru, ka mums izdosies atbalstīt lielāko daļu no grozījumiem. Visi ēnu referenti un koordinatori, kas tikās ceturtdienas rītā, uh, varēja vienoties par šiem kompromisiem. Tā skaitā arī kolēģi no manas politiskās grupas. Tāda ir situācija, un es ceru, ka mm, izdarot dažas sīkus grozījumus, mēs varēsim arī eh, šo ziņojumu pabeigt. Bet ir skaidrs, ka mēs nevaram katru vārdu šeit akceptēt. Vēlētos atgādināt, ka ziņojums noteikti neizdotos, ja uh, mēs pārņemtu pilnīgi visus grozījumus. Ziņojumam ir jābūt saskaņotam. Es ceru, ka mums izdosies atrisināt um, strīdīgos jautājumus un izdosies pabeigt uh, šo ziņojumu. Es vēlētos vēlreiz um, parunāt par jautājumiem, ko uzdeva kolēģi no Lielbritānijas. Jā, patiešām dalībvalstis ir suverēnas, un uz dalībvalstīm arī attiecas pienākumi, kas ir iekļauti līgumā. Uh, attiecībā uz ārlietu politikas izstrādi un lojalitātes saglabāšanu. Tās ir primārās tiesības, un tieši tāpēc tas ir arī atbilstoši jārisina. Mēs mēģināsim atrasināt uh, visus šos jautājumus ar pēc iespējas mazāku kaitējumu. Ir skaidrs, ka katrai delegācijai ir jābūt uh, ekspertēm uh, attiecībā uz ārējo politiku. Uh, Un šeit iekavās var likt klimata pārmaiņu, sociālo politiku, vidas politiku, kultūru un tā tālāk. Taču tas nenozīmē, ka attiecībā uz katru jautājumu tiks pieņemts viens cilvēks. Viens cilvēks var būt atbildīgs par diviem, trīs jautājumiem, pretējā gadījumā tas nebūs iespējams no finanšu viedokļa. Ja mēs spēsim rast vajadzīgo kompromisu par šo jautājumu, tad es būšu ļoti priecīgs. Es labprāt uzklausītu jūsu viedokli šajos jautājumos. Varbūt mēs varētu uzdot to kā tādu mutisku grozījumu. Roberto? Really, Man īstenībā nekas vairs nav daudz piebilstams. Mēs varētu, protams, vēlreiz pārdomāt mm, kompromisa grozījumu formulējumus. Es šeit neredzu nekādu īpašu atšķirību starp pārstāvniecību un pārstāvību. Būtība ir tāda, ka mēs runājam par visiem iespējamiem aizsardzības līdzekļiem. Šeit ir arī uzskaitīta padome. Es domāju, ka šis formulējums ir labs bet varbūt mēs vēl varam to uzlabot ar dažiem sīkiem grozījumiem. Ja runa par citiem elementiem, tad es um, nedomāju, ka man būtu vēl kas piebilstams. Visu, kas man bija sakāms, jau esmu pateicis. Vai esam pareizi visu saskaitījuši? Nezinu, vai esam saskaitījuši mm, iedzīvotājus pareizi. 12 jaunajās eh, de dalībvalstīs ir 19,5% no Eiropas Savienības iedzīvotiem pārstāvēti, un tie ir 18% no uh, personāla. 17% pārstāvība, kamēr vajadzētu būt 26% pārstāvībai. 12 jaunajās valstīs ir 26% un iedzīvotāju skaita. Nē, šīs atsaucas vērtības neatiecas tikai uz iedzīvotāju skaitu. Nu, ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju skaitu, tad tie ir 19,5% pret 18%. Nezinu, kas ir paredzēts šajā kīno atsā, atsauču tabulā, bet, nu, tā kā mēs skaitījām, mums sanāca šie cipari. Jebkurā gadījumā, es domāju, mēs virzamies uz priekšu. Un es uzskatu, ka mums ir jāiet uz priekšu. Mēs esam par to vienojušies, un tagad jautājums ir tikai par formulējumiem. Šeit nav runa par mērķiem un par attieksmi. Lielas paldies, ņemsim vērā šo debušu rezultātus un cerams, mēs varēsim panākt uh, sapratni līdz rītdienai. Ir ļoti svarīgi, lai mums tas izdotos, jo mums ir jāietekmē turpmākie procesi. Lielas paldies! Hmm? diesen Frau Neitz. Neicas kundze. Mums ir paredzēts izskatīt vēl um, vienu atzinumu. Te ir runa par uh, Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību un cīņu pret krāpšanu. Jums uh, ir jāiepazīstina ar šo atzinumu. Lielas paldies priekšētētā. Īstenībā es uh, pārstāvu savu kolēģi Renāti Vēberi, kura ir gatavojusi šo atzinumu. Uh, taču viņa arī vada Eiropas Savienības vēlēšana novērošanas misiju Paragvajā, un viņa vēl nav atgriezusies Eiropā. Tieši tāpēc viņa mani lūdza jūs ies, iepazīstināt ar viņas e, gatavoto atzinumu, un es e, pildīšu viņas lūgumu. Viņas vārdā man ir sakām sekojošais. Viņa norāda uz to, ka uh, 2011. gadā ir panāks ievērojams progress attiecībā uz Eiropas Savienības resursu atgūšanu, kas ir eh, ne, nepamatoti samaksāti vairāku instrumentu ietveros. Te ir galvenokārt runa par pirms iestāšanās palīdzību. Viņi arī apsveic iniciatīvas, ko komisija ir uzsākus 2011. gadā, piemēram, rīcības plāns eh, cīņai pret uh, cigarešu un alkoholu kontrabandu e, pie Eiropas austrumu robežām, un tāpat arī pret krāpšanas pasākumu iekļaušana jaunajos divpusējos nolīgumos. Tāpat arī atzinums atzīst Olafa lomu. Cita starpā šeit ir runā par administratīvas sistēmas izveidi ar trešo valstu kompetentajām iestādēm, lai stiprinātu Olafa spējas cīnīties pret krāpšanu eh, tādās jomās, kas ir saistāmas ar Eiropas Savienības ārējās politikas dimensiju. Vienlaicīgi atzinums arī aicina, lai komisija uzlabotu eh, savus kontrolas mehānismus, lai nodrošinātu, eh, argumentētu un piemērotu finansējuma izmantošanu, ņemot vērā revīzijas palātas atzinumus attiecībās 2011. gada budžeta izpildi. Šajos ziņojumos eh, tika atzīts, ka eh, komisijas kontrols dienesti nav eh, novērsuši vairākas kļūdas. Referente savās rekomendācijās iesaka arī iekļaut pretkrāpšanas nosacījumus visos divpusējos nolīgumos ar trešajām valstīm, un tāpat arī aicina ņemt vērā revīzijas paletes izteiktos uh, ieteikumus jo īpaši attiecībā uz Eiropas Savienības ārējo rīcību, kur ir runa par Eiropas Savienības mandātu. Tādējādi ir jānodrošina resursu piemērota un atbilstoša izmantošana. Referentē ir iesniegusi trīs grozījumus, kuros galvenokārt ir likts uzsvers uz uh, tiesību aizsardzības iestāšu darbības uzlabošanu gan dalībvalstīs, gan arī trešajās valstīs, lai labāk varētu aizsargāt Eiropas Savienības finansiālās intereses. kolēģi iesniegtie grozījumi šim atzinumam noteikti dos savu pievienoto vērtību, jo īpaši, ja tajos būs atsauces uz pārobežu raksturu kāds piemīt krāpšanai, tāpat arī, kur, ja tur būs runa par um, daudzgadu finanšu schēmu, par dažādu programmu ieviešanu un arī uh, par cīņu pret krāpšanu muitā. Mana kolēģa Vēberas kundze ir uh, izteikusi arī dažas piezīmes par kolēģi iesniegtajiem grozījumiem. Piemēram, Mihāls Gālērs ir iesniedzis grozījumu numur viens. Vēberes kundze iesaka, lai šeit balsojums tiktu organizēts pa daļām. Viņa uzskata, ka Gālera grozījuma otrā daļa nepamatoti izceļ Maķedoniju un Horvātiju. Tāpat viņa arī aicinātu, lai tiktu organizēts balsojums par daļām par devīto grozījumu, kuru ir iesniegusi Flaškavas Beņovas kundze. Nē, īstenībā viņas ieteikums ir balsot pret šo grozījumu, tāpēc, ka viņa uzskata, ka, nu, lai gan nu, tas varbūt ir pareizi, tad uh, veselības apdraudējums tomēr varbūt nav šī atzinuma galvenais temats. Tātad uh, tas ir tas, ko Vēberes kundze vēlējās paust savā atzinumā un par kuru tagad ir jādiskutē. Paldies! Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšādātāji. Es tagad izteikšos Mihaila Gālera vārdā. Viņš ir tautas partijas grupas ēnu referents par šo ziņojumu. Dažas piezīmes. Viņš saka, ka viņš nevarēja ierasties, tāpēc, ka viņš arī ir misijā ārvalstīs pašlaik. Pirmkārtām paldies par uh, atzinuma sagatavotājas eh, Renāts Vēberis labo darbu. Viņas atzinuma projektā ir iekļauti ļoti svarīgi aspekti, kas eh, ārlietu komitejai būtu jāpauž šādā atzinumā. Ir eh, sagatavoti vairāki grozījumi, kas ir tāds kā papildinājums, lai uh, spilgtāk izteiktu Eiropas ārējās darbības dienesta finansiālo darbību. Uh, Atzīme sagatavotāja jau reaģēja uz pirmo grozījumu, aicinot šeit organizēt balsojumu pa daļām. Priekšādātā kungs vēl pavisam īsi. Es vēlētos vēl komentēt eh, četrus grozījumus, un man, manuprāt, pašlaik ir īstais laiks to darīt. Otrais grozījums par otro punktu. Uh, Revīzijas palāta ir atklājusi, ka komisijas kontrolas mehānismi nav pilnībā efektīvi. Tieši tāpēc vajadzētu aicināt komisiju nodrošināt uzlabojumus, īstenojot revīzijas palātas rekomendācijas un mūsu budžeta izpildes ziņojumu. Trešais grozījums par trešo punktu, ņemot vērā nākamo daudzgadu finanšu schēmu. 2014. līdz 2020. gads mums vajadzētu uzlabot pretkrāpšanas nosacījumus un vajadzētu arī vērsties pret eh, Eiropas Savienības budžeta ļaunprātīgu izmantošanu Eiropas Savienības dalībvalstīs un trešajās valstīs. Ceturtais grozījums par piekto punktu. Ņemot vērā mm, divpusēju vai daudzpusēju līgumu slēgšanu ar trešajām valstīm, vajadzētu izstrādāt standārta pretkrāpšanas pantus, kas būtu jāiekļau šādos līgumos. Uh, Piektais eh, grozījums par sesto punktu. Iepirkuma procedūrās ir atklāti vairāki vājie posmi, un arī konkursa procedūras Eiropas ārējās darbības dienestā nav pareizas. Tieši tāpēc tos vajadzētu nekavējoties labot. Tik jaunā organizācijā vajadzētu izveidot jau labu praksi pašā sākumā. Mihāls Gālers cer, ka kolēģi varēs atbalstīt viņa sniegtos grozījumus. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. I'm... Liels paldies. Es uh, aizstāju ēnu referentu Pino Arlaki. Viņš nevarēja ierasties un uh, lūdza mani viņa vietā pateikties atziņu sagatavotāju par viņas darbu. Viņš atbalsta iesniegto atzinumu, viņš ir iesniedzis četrus grozījumus, kura mērķis ir uzlabot uh, tekstu pavisam sīkos aspektos. Viņš jau īpaši uzsver, ka ir jāce, jācīnās pret eh, krāpšanu muitā. Jāņem vērā, ka krāpšana arvien vairāk notiek tieši uz eh, starptautiskām robežām, un tieši tāpēc ir vajadzīga skaidra apņemšanās no partnervalstu puses cīnīties pret krāpšanu. Tāpat arī viņš eh, iestājas par iniciatīvu stiprināt uh, Eiropas ārējās darbības dienas kapacitāti vērsties pret krāpšanu. Uh, Eiropas Savienības politikas dimensijā. Viņš cer, ka pavisam drīz tiks pabeigta pašreizēja likumdošanas procedūra pārskatot 1999. gada rezolūciju. Ir vajadzīgs uh, pietiekami efektīvs ietvers cīņai pret krāpšanu. Tas arī viss. Rapporteur referentei vārds. Paldies! Patiesībā jau gaidīju vairākus no grozījumiem, par kuriem mums paziņoja. Un mēs jau arī norādījām, kuri no tiem tiks pieņemti, kā arī tie, kas mūsuprāt ne, nav īpaši labi. Viens no šiem otrās kategorijas grozījumiem ir otrais grozījums Un attiecībā uz pirmo grozījumu, kā jau minēju, mēs aicināsim balsot pa daļām. Līdzīgi, kā jau tas tika norādīts par Mikaela un Gāles kunga grozījumu. Un patiesībā tur mēs neatbalstām šo papildinājumu, ko Gāles kungs gribētu iekļaut šajā punktā. Patiesībā tas arī viss. Un, ja pareizi sapratu savu brīfinga dokumentu, cik noprotu, tad vair, lielo vairumu pārējo grozījumu mēs atbalstīsim. Thank you very much. Paldies. Labi. Gribētu izteikt vienu komentāru šobrīd. 27. maijā mums būs jāskata divi jautājumi Viens cilvēks, kas ieradīsies pie mums, būs Urīna Ukašāra kungs un Vuk Aramič, kas ieradīsies parlamentārajā asamblējā. Šie kungi var ierasties tikai šajā datumā, bet mums nav plānota afet sanāksme. Gribētu jautāt, vai jūsuprāt mums vajadzētu organizēt uh, afet komitejas sanāksmi, lai mēs varētu noturēt diskusijas ar šiem kungiem, vai kāds iebilst? Šķiet, ka ne, bet jebkurā gadījumā mums jājautā arī koordinātori. Un nu, jebkurā gadījumā šāds ir mans priekšlikums. Otrakārt. Šķiet, ka jūs dotu priekšroku, ka mēs nosūtītu Brazīlijas ziņojumu rakstiski, vai varbūt tomēr gribat šobrīd par to diskutēt. Mr. Milamont is okay because Labi, Milamoris kungs, jā, jūs tiešām tur arī piedalījāties. Var arī rakstiski priekšsēdētāji. Nu, jebkurā gadījumā, saka priekšsēdētājs, šķiet lielāku uzmanību vajadzētu pievērst Latīņa Amerikai. Un ne tikai tādēļ, ka Brazīlija ir BRICS sastāvā, bet arī citu iemeslu dēļ šī valsts ir ļoti strateģiski svarīga, ne tikai ekonomiskā ziņā svarīga. Un arī Ana un Vilamona kungs jau piedalījās kopā ar mums šajā sanāksmē, un redzam, ka ir liela interese, bet, nu, reizēm rodas arī pārpratumi, jo nepiedalāmies pietiekami šajā procesā. Tādēļ būtu labi pastāvīgāk veidot diskusijas un veidot arī delegāciju sadarbībā ar Brazīlijas parlamentu. Un šie pārstāvji ieradīsies pie mums maijā, un tādēļ, manuprāt, būtu ļoti labi, ja mēs tiešām veicinātu šo sadarbību. Sākumā Tena kungavārds. Jā, Es tiešām piekrītu, vajadzētu vairāk ko darīt Latvijas-Amerikas kontekstā, bet ir visai žēl, ka Brazīlija, Briks valsts, šāda liela valsts, Briselē, nu pat ne, neizrāda nekādus centienus sadarboties ar parlamentu. Un es savos 14, savā 14 gadu pieredzē nevienu no Brazīlijas neesmu šeit saticis. Argentīna, Kolumbija, Čīla ļoti aktīvi strādā, Brazīlija šķiet, ka ne. Un ļoti žēl, jo es pat esmu bijis šajā valstī un ļoti labi runāju viņu valodā. Ana. Jā, nu, visticamāk, tas ir tādēļ, ka viņi nezina, ka Tana kungs tik ļoti labi runā. Uh, Varbūt tādēļ viņi ar mums nesazinās, bet, manuprāt, Brazīlijas vēstniecība ir mēģinājusi pie mums vērsties. Un, protams, viņi dod priekšroku mūsu kolēģiem tajās komitejās, kur ir jau esoša sadarbība, piemēram, Merkosūra kontekstā. Bet tieši tādēļ šī delegācija ir svarīga, un, manuprāt, tā bija pirmā reize, kad uh, ārlietu komiteja nosūtīja delegāciju uz Brazīliju, īstenot politiskās konsultācijas, un kā jau Brokkungs minēja, viņi to vērtēja augstu, un bija nepieciešama šādas konsultācijas, jo bija daudz nepamatotu pieņēmumu, un tiešā veidā sazinoties, sadarbojoties, mēs varam pārvarēt šos pārpratumus un nonākt pie vienotas izpratnes. Manuprāt, viņi Brazīlija demonstrēja no savas puses to, cik svarīgu lomu viņi piešķir šai delegācijai. Un visi to redzēja, mēs tikāmies ar prezidentu Lula, un, manuprāt, tas parāda, cik svarīgas viņa prāt bija šīs konsultācijas. Manuprāt, sarunas norit, noritēja ļoti veiksmīgi prezidenta Broka vadībā, un tas bija ļoti noderīgs pasākums. Esmu pārliecināta, ka mums būs arī tālākas veiksmīgas attiecības, kurās uh, risināsim tās problēmas, ko minēja tikko kolēģi. Paldies! Thank you, Chair. I agree with. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, pilnībā varu pievēr... atbalstīt jūsu vērtējumu par to, ka Latvija Amerika ir svarīga, bet gribētu īpaši uzsvērt kādu atsevišķu priekšlikumu. Priekšsēdētāji, mans kompromiss priekšlikums būtu sekojošs. Tik līdz būs gatavs rakstiski ziņojums, tad mēs norganizēsim diskusijas par šo ziņojumu. Tādējādi mums būtu iespēja informēt jau arī iepriekš laicīgi mūsu kolēģis un tad organizēt debates. Un, ja iespējams, neieliksim to darba kārtības pēdējā vietā, jo Brazīlija un Latīņamerika ir svarīgas saistībā arī ar nesenajām pārmaiņām Venecuēlā un Urugvajā. Tādēļ ir būtiski noturēt arī pienācīgas debats par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es pilnībā varu pievienoties uh, Gomeša kundzes teiktajam. Un šī bija pirmā reize, kad mēs devāmies Brazīlijā, tā bija ļoti noderīga pieredze, un varu tiešām piekrist, ka ir daudz tādu nepareizu pieņēmumu, kurus mēs atrisinājām šajā vizītē. Ir ļoti labi, ka tagad dialogs ir uzsākts, un domāju, ka tas varētu noteikti radīt zināmas pārmaiņas nākotnē. Un ir iespējams, ka nākotnē mums vajadzētu aptvert, cik svarīgi ir šāda dialoga uzturēšana, tas uh, var nākt tiešām mums par labu un ir būtiski mūsu sarunas ar Brazīliju turpināt. Jo tādējādi mums um, būs iespēja nodrošināt uh, ciešas attiecības ar dienvidu valstīm, un tad varam kopā pievērsties mūsu kopējiem globāliem izaicinājumiem. Jā, man jāsaka, ka sākumā es uh, vienojos ar prezidentu Hulu, ka uh, um, Vācija un Brazīlija noteikti tiksies uh, futbola čempionāta finālā. Bet otrkārt, jāsaka, manuprāt, šobrīd Brazīlija negribētu, lai Brazīliju saista tikai BRICS saistības. Un viņus nedaudz arī kaitina ASV savstarpējās attiecības, un tādēļ šobrīd viņi vērsušies un skatās Eiropas virzienā. Viņi gribētu uh, piedalīties uh, Merkosur. Šovasar viņi plāno naklajā ar priekšlikumu, ka uzņemsies vadošo lomu Merkosur procesā. Zinām, ka Argentīnai priekšā ir gaidāmi grūti laiki, iespējams potenciāli bankrots un arī Paragvajas situācija. Un Brazīlija tagad zina, ka ir, tā ir jāuzņems vadošā loma. Tādēļ šobrīd tas ir tāds jauns interešu loks, kas mums ir jāņem vērā. Uh, Un domāju, ka tagad um, Brazīlija lielākā mērā iesaistīsies šajos jautājumos nekā iepriekš. Liels paldies! Tiksimies rītdien! Un tad turpināsim strādāt pie kompromisiem. Tas bija numurā.